Thank you very much, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, gribēju jūs sirsnīgi sveikt pēcpusdienas sēdē. Pēc tam mēs um, apspriedīsimies par asociācijas nolīgumu ar Grūziju. Šodien Mums ir iespēja apspriesties ar Ukrainas ārlietu ministru Klīmu Kovakungu par eh, situāciju Ukrainā. Nu, man tā vismaz šķiet, ka mēs neesam dzirdējuši pēdējā nedēļas nogalē labas ziņas no šīs valsts. Junkera kungs. Un mūsu uh, Vācijas parlamenta pārstāvis teiktais uh, man tā tad nelika uh, domāt par to, ka mums ir patiešām uh, kaut kādas cerības ātri izkļūt no krīzes un Krievijas federācijā uh, vakar ņemot vērā redzētās televīzijas. Uh, pārraidzi, es nevaru secināt, ka tur kaut kas ir panākts un ka ir spērti kaut kādi soļi uz priekšu, un uh, Jāsaka, ka, krī, ka ir cilvēki, kas tiek nogalināti, nevainīgi cilvēki mirst, tas to tiešām nav normāli un klasiska argumentācija tiek izmantota, tā tad mēs aizstāvam minoritātes, tiek runāts par kaut kādām vēsturiskām robežām, vēsturiskām prasībām un drošības interešu aizstāvību, lai uh, ar, nu, ar to visu aizbildinoties tiek attaisnotas militāras akcijas, un es domāju, ka 200 il gadus ilgušie kari šī vēsture Eiropā mums daudz ko māca. Un Es neesmu vēl pats sazinājies ar mūsu kancleri, neesmu arī dzirdējis viņas publiskos paziņojumus, bet Mums ir jāsaprot, ka Grūzijas un Moldovas liktenis arī tagad tiek apdraudēts un mēs saprotam, ka aiz visa tā slēpjas ļoti labi uh, nolasām stratēģija. Es varbūt neesmu pārlieku pesimistiski noskaņots, bet ja ir G20 tikšanās. Un pēc tam tad uh, tur eh, pie krastiem teritoriālajos eh, ūdeņos pie Brīsbenas eh, tiek izvietot seši Krievijas militārie kuģi. Nu, es nezinu, ar kādām domām tad jūs dodaties uz G20 samitu. Nu, tāda prepotenta izturēšanās kādreiz mēs to tā būtu no, nosaukuši. Ārlietu ministra kungs, mēs kā. Ka Eiropas parlaments ar lielu balsu vairākumu kopīgi tajā pašā dienā, kad um, līgumu ratificēja Rada, arī ratificējām, līgums ir stājies spēkā un mēs uzskatām, ka tas tiks īstenots attiecīgajā ieplānotajā grafikā un viss notiks kā iecerēts. Tādēļ es jums došu vārdu, lai jūs varētu pēc tam ar mums iesaistīties diskusijās. Lūdzu, Klimko kungs. Dear Elmar. Dārgais Elmār, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Kā parasti man ir tas gods un prieks ierasties Eiropas parlamentā un uzstāties jūsu priekšā. Elmār, gribēju patiešām sirsnīgi pateikties par to, ka sniedzāt man šo iespēju. Daudz, šeit zālē redzu daudz pazīstamu seju. Mēs tikāmies. Uh, Pirms un pēc parlamenta vēlēšanām Ukrainā daudzi no jums mums uh, izrādīja atbalstu, un es domāju, jūs bijāt uh, novērotāji, jūs mūs atbalstījāt parlamentu vēlēšanu laikā. Es domāju, rezultāts nav nevien nepārprotams, bet ļoti pārliecinošs. Vairāk kā 80% ukraiņu balsoja par, Eiro, par Ukrainas proeiropeisko ceļu, par proeiropeiskajām partijām. Jāsaka, neskatoties uz savu geogrāfisko piedarību, šis balsu vairākums tomēr bija ļoti homogēns. Nestoties uz to, kur viņi dzīvoja, viņi balsoja par Eiropas integrāciju, par mūsu Eiropas centieniem. Un tagad mums ir milzīgs izaicinājums veikt reformas, turpināt iesāktās reformas jo tagad ir tāds uh, ļoti īs brīdis, lai to darītu, un ne jau tādēļ. Uh, tātad mēs nevaram apstādināt reformas tādēļ, ka Krievija mēģina Ukrainu destabilizēt tieši pretēji, mums ir jābūt apņēmības pilniem. Un koalīcijas vienošanās tas uzmetums manās acīs ir ļoti unikāls un vērtīgs dokuments kurā ir minētas visas nepieciešamās svarīgākās reformas, kas ir jāīsteno tuvākajā nākotnē, lai varētu pilnībā īstenot asociācijas nolīgumu. Vēlreiz gribēju atkārtot mums pateicības vārdus jums visiem par to, ka atbalstījāt visu procesu. Uh, vedot sarunas eh, par asociācijas nolīgumu, pēc tam to uh, ratificējot. Un gribu arī novēlēt to labāko mūsu Gruzijas draugiem, kas arī piedzīvo ļoti tāds izšķirīgs vēstures brīžs šajās dienās. Mums jārunā par Eiropas uh, vērtībām un standartiem, kas ir jāiedzīvina pilnībā arī mūsu valstī. Eh, kādas domas iezīmēs, eh, kāda priekšlikuma iezīmēs mūsu reformu ceļu? Mēs runāsim par 40 galvenajām prioritātēm cīņu pret korupciju, patiesu cīņu pret korupciju, nevis tikai eh, pieņemot patieso likumdošanu. Nē, runāsim arī par likumdošanas īstenošanu, par uh, antikorupcijas biroja uh, dibināšanu, par. Uh, to, kas notiek uh, reālajā tautsaimniecībā. Mēs runāsim arī par decentralizāciju. Mēs izveidosim pilnīgi jaunu sistēmu, lai uh, būtu cilvēki tātad arī atbildīgāki, bū, mēs mainīsim arī nodokļu sistēmu, tā būs tāda trijāda sistēma, ļoti līdzīga polijā ieviestē, mēs centīsimies veidot uh, labu pārvaldi un, protams, arī tiesiskuma principi tiks ieviesti. Tieslietu sistēma Ukrainā ir jāpārveido, tāpat arī uh, civilās aizsardzības sektors. Šodien uh, No paša rīta parakstīju nolīgumu par Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai civilās drošības uh, sektora reformēšanai. Tātad pie mums ieradīsies ES misija, kas mums palīdzēs visu sistēmu pārveidot. Ja jūs pavaicāsiet Ukraiņiem, kam jūs uzticaties? Policijai, tieslietu sistēmai, tiesām? viņi teiks nē, nevienam no trim, viņi runās par mūsu vērtībām, bet mums patiešām ir jāgūst panākumi, lai būtu tāds valstu institūcijas un uh, tiesības sargājušās iestādes, kam cilvēki patiešām var uzticēties. Reformu fundamentu veidos ekonomiskās reformas tās būs ļoti uh, labi precizētas, tās būs minētas koalīcijas uh, nolīgumā. Tur būs ļoti precīzi datumi, nevis tikai tāda aptuvena datuma. Būs noteikts ļoti skaidri un gaiši, kurā dienā visam ir jābūt īstenotam. Un uh, Es vēlos, lai Eiropas Savienība mums asistētu visās reformu jomās, lai būtu eh, kāds no Eiropas Savienības klātesoši visās ministrijās, lai arī vietējā līmenī būtu pa kādam ES ekspertam, lai tie varētu pavadīt mūs šajā uh, smagajā reformu procesā bet, lai process vainagotos panākumiem, mums ir jāgarantē, lai neviens nemēģinātu eh, turpināt mūsu valsts destabilizāciju, kas notiek Lūgānskā un Doņetskā. Tur ir tūkstošiem Krievijas militāro spēku, teroristi, viņi kontrolē situāciju un simtiem, simtiem tru, eh, vienību, simtiem tanku, bruņu mašīnu, kas braukā pa pilsētu ielām. Uh, Un jūs varat iedomāties, ka ir iespējams nopirkt Kalašņikova automātu melnajā tirgū, bet bruņu mašīnas tankus, nu, pēc tiem tā vienkārši uz tirgu neaiziesi. Uh, joprojām ir Krievijas, Ukrainas uh, robeža, kas pastāv uh, Luganskā un uh, Doņetskā. Tur ir algotņi, kas šķērso šo robežu, kā vien viņiem tīk, arī visa šī militārā tehnika tiek um, pārvesta uz Ukraiņu. Me, Ukraiņu mēs esam gatavi ievērot Mīnskas nolīgumā rakstīto. Mēs uzskatām, ka tas ir vienīgais veids, kā stabilizēt situāciju Ukrainā. Tādā veidā mēs varam uh, garantēt uh, to, ka. It's about real breakthrough. It's about real progress ka šajā noteiktajā zonā panākta demilitarizāciju ir arī aptuveni 500 ķīlnieku, kas dzīvo šausmīgos apstākļos. Jāsaka, ka Pie mums jau tuvojas ziema un uh, dzīvošana šādos apstākļos ir vienkārši briesmīga. Ir arī pie, politiskie ieslodzītie Krievijā mūsu varoņi, pilots Savčenko un arī daudzi citi. Viņi nevien ir ieslodzīti Krievijas cietumos, nē, viņa arī ir paņemti kā ķīlnieki no Krievijas, no Ukrainas valsts teritorijas Viņi tiek turēti arī necilvēcīgos apstākļos par cilvēktiesību ievērošanu nemaz nerunājot, un pēc 2. novembra operācijas, ko Doņetskā un Luganskā kāds sauca par vēlēšanām, uh, Tur eh, not, bija arī ļoti skaidri vērojama Krievijas ietekme, tātad bija mēģinājumi ietekmēt Lugā, eh, ievēlēt Luganskā un Doņaskā prezidents, tādā veidā paildzinot eh, iesaldētos konfliktus, bet visiem ir jāapzinās. Doņetsku un Lugansku nevar stabilizēt tāpat kā Piedņestru vai Abhāziju, ņemot vērā šo reģionu teritoriju, to, ka cilvēktiesību situācija turpina pasliktināties un arī ņemot vērā Krievijas tiešo ietekmi. Šīs divas teritorijas tiks izmantotas kā destabilizējušas faktors, nestoties uz visiem mūsu centieniem, ko vērst par labu. Tieši tādēļ mums ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība runā vienā balsī, nedrīkst pieļaut to, ka arī Krievija mēģina fragmentizēt ES uh, palīdzību un ieguldot jūs pūliņus. Un politiskajai vēstī ir jāturpina izskanēt, ir jāizdara spiediens uz Krieviju, lai arī tā ņem vērā Minskā uh, panākto vienošanos par šo līniju, ko nedrīkst čērsot, par pamieru, jo. And we never start shelling. Teroristu apšaudes. Un vakardien Mēs dzīvību atkal zaudēja seši ukraiņu uh, kareivi, tātad pamieras tiek pārkāpts katru dienu. Mēs runājam nevien par nedrošības sajūtu, bet ļoti daudzi Doņetskā un Luganskā ir zaudējuši uzticību tajā, ka situācija kādreiz vēl varētu stabilizēt. Protams, tas ir tāds regres, un ņemot to vērā, mums ir nepieciešams, nepieciešams tāds uh, nepārtraukts vēstījums no Eiropas Savienības, ir jāatbalsta Ukraiņa reformas, lai uh, tās patiešām vainagotos panākumiem. Mēs vēlamies jūsu atbalstu, runājot arī par militāru tehnisko palīdzību. Es šeit nerunāju tikai par uh, ieročiem. Mums ir ļoti labi jāsaprot, cik jūtīga ir šī situācija. Mums ir jārunā par sankcijām un arī par mūsu militārās kapacitātes spēcināšanu un paplašināšanu. Gribu pateikt skaidru un gaiši. Mēs nemēģināsim ar militārās ofensīvas palīdzību tagad atkarot Lugansku un Doņēcku, bet tie ir mūsu cilvēki, kas cieši no teroristu jūga. Un tieši tādēļ mums ir jāatminas, kāda ir mūsu pienākuma, mums ir jārūpējas par saviem pilsoņiem. Pat ņemot vērā Doņetskas un Lugānskas fonu, viņi nemaksā par gāzi un elektrību. Mums bija patiešām ļoti grūts uh, lēmums šos cilvēkus neatstāt likteņu varā augstumā un tumsā. Mēs turpinājām gāzes un elektrības padevi un mēs nemēģināsim kaut kādā veidā caur viņiem atriepties. Uh, Mēs turpinām rūpēties par uh, cilvēkiem. Jā, tas, protams, prasa arī uh, humāno palīdzību. Mēs ļoti augstu vērtējam gan Eiropas Savienības, gan Eiropas Savienības dalību valstu mēģinājumus sniegt humāno palīdzību, un mēs arī turpināsim sadarboties tādā pašā līmenī, bet mums ir nepieciešams arī dzirdēt, ka jūs esat gatavi mūs turpināt atbalstīt un atbalstīt mūsu Eiropas programmas ieviešanu. Un, lai vēlreiz atkārtot, es pateikšu, tas ir mūsu uzdevums, mūsu pienākums veikt visas nepieciešamās reformas. Bet kas tad mums ir nepieciešams? Tā ir apņēmības pilna tas ir tāds atbalsts, tā ir apņēmība, pienākums palīdzēt, runājot par bezvīzu režīmu ar Ukrainu, runājot par sektorālo integrāciju un runājot par visu to, kas ir svarīgs gan Ukraiņiem, gan Eiropas Savienībai. Un mēs to neuzskatām par tādu moto, bet Ukrainas austrumos mēs cīnāmies nevien par Doņetsku un Lugānsku un nevien par Ukrainu. Mēs cīnāmies par Eiropas Savienības drošību un visu Eiropiešu drošību. Jo, ja kāds situāciju Lugānskā un Dāņetskā uh, varēs. Tātad, ja šī situācija vēl vairāk samilzīs, tad tas būs milzīgs izaicinājums nevien mums, bet arī visai Eiropas Savienībai, un tādēļ jūsu palīdzība mums ir tik ļoti nepieciešama. Protams, ir ļoti mm, daudz būtisku jautājumi, kas vēl ir jāapspriež, arī uh, autonomās preferences, tātad uh, arī ekonomiskā situācija un tur mēs sarunas varējām vest tikai trīspusējā formātā, tad, kad Eiropas Savienība iesaistījās šajās sarunās. Tika pieņemts uh, ļoti tāds tālajošs labs lēmums par enerģētiku un ir garantēts, ka būs gāzes piegādes līdz marta beigām, kā arī ļoti svarīgs lēmums par asociācijas nolīgumu pieņemšanu. Un atkārtošu, mēs esam gatavi izpildīt visu līgumā teikto. Mēs pat nemēģināsim līgumā mainīt nevienu pašu vārdiņu, un tas tiks um, īstenots bona fide, tātad labticīgi, un pēc burta un pēc gara. Uh, Mums ir nepieciešama jūsu palīdzība, bet e, domāju, ka nolīgumu varēsim īstenot pilnībā tikai kopīgiem spēkiem ar Eiropas Savienību. Paldies par jūsu uzmanību un centīšos pēc labākās sirdsapziņas atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! I give the floor now to Mr. Plenkovič. Plenkovič kungam vārds lūdzu. Paldies, Elmār. Paldies, Pavlo, ministra kungs, par jūsu uzrunu. Mūsu delegācijas vārdā, tātad delegācija attiecībām ar Ukrainu, gribētu runāt mūsu delegācijas vārdā un arī pārstāvēt kolēģus, kas uh, pārstāvēja parlamentu un kopā ar mani devās uz misiju Ukrainā. Gribētu jūs um, apsveikt ar to, ka ļoti veiksmīgi jums izdevās noturēt 28. oktobrī vēlēšanas atbilstoši startautiskiem standartiem. Pirmais jautājums ir saistīts ar politisko kontekstu pro-eiropeiskie spēki, vai tie visi būs uh, iekļauti jaunajā valdībā un strādās pie koalīcijas nolīguma, jo galu galā mēs gribētu, lai ātri tiktu izveidota rada, lai būtu stabils uh, vairākums un stabila valdība, kas reāli efektīvi ātri varētu veikt reformas. Otrs jautājums ir saistīts ar diskusiju Brisbenā G20 sanāksmē. Tur Krievijas prezidents Putins uh, ļoti skaidru signālu guva no visiem pārējiem līderiem, kas piedalījās šajā sanāksmē, un tad gribētu jautāt, ko jūs gaidāt tālāk no Krievijas, un kā šajā kontekstā jūs raugāties gan uz Minskas protokolu, gan arī uz Minskas memoranda tālāko nākotni, paturot prātā to, ka nereiz vien ir pārkāpts pamiers, arī jūs pats uz to atsaucāties, un arī bojāgājušo skaits pastāvīgi palielinās. Nobeigumā vēl kāda lieta, ko jūs minējāt šorīt no rīta, jūs kopā ar augsto pārstāvu Mogherīnī parakstījāt vienošanos par misija drošības sektora reformām Ukrainā par šī spēka izveidi. Tādēļ gribētu varbūt pavisam īsi, ko jūs valdība sagaida no šī procesa un varat um, tiešām rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu Ukrainai. Paldies! Thank you, minister. Liels paldies, ministra kungs! Gomešas kundze augsti vērtēja to, ko mums paziņojāt, teicāt, un vērtēja arī to, ka šis nolīgums uh, nu, ir parakstīts arī ar jūsu atbalstu. Gribētu jums lūgt mūs informēt, ko jūs domājat par būtiskajām reformām tieslietu sistēmām, sistēmā un cilvēktiesību ievērošanu, gal galā to pieprasa arī jūsu tauta, un kādā veidā tas reāli tiks īstenots, jo tas ir būtisks arī citu reformu kontekstā, tīri domājot par cīņu ar korupciju. Paldies! Ja, dank u uh, wel, ook van, uh, vanwege mijn politieke groep. Ja, mēs, Makar kungs, paldies, eh, gribēju jums pateikties par jūsu uzrunu, sirsnīgi sveicam jūs Eiropas parlamentā, mūsu grupa jūs atbalsta. Man ir divi jautājumi pēdējo dienu, pēdējo stundu laikā esam lasījuši daudz paziņojumu presē, redzējuši televīzijā, un Putins saka, ka vardarbība eskalēja Kievas, Kievā notiekošā dēļ, bet mēs. Uh, skaidri redzējām, ka Krievija turpinā šos uzbrukumus, viņi turpina bruņoties, un mēs patiešām esam noraizējušies, ka Krīmas scenārijs varētu atkārtoties. Es gribētu pavaicāt, vai ir iespējams garantēt pamiera tādu nodrošināšanu. Uh, bez turpmākas vardarbības, un Putins kādā intervijā uh, izteica mājienus, ka valsts federalizācija varētu būt iespējams uh, politisks atrisinājums šai situācijai. Jūs runājāt par, uh, uh jūs runājāt decentralizācija, Putins eh, runāja par decentralizāciju kā federalizācijas sinonīmu. Eiropas Savienībā ir vairākas federālas valstis, piemēram, eh, gan Beļģija, kuru es pārstāvu, gan Vācija. Kā jūs uz to skatāties, tātad decentralizācija, ko jūs ar to saprotat Ukrainā, kādas ir šīs nianses starp vārdiem reģionalizācija, federalizācija, decentralizācija? Paldies! Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Autriševičus kungs, sveicam jūs Briselē, ministra kungs, un augstu vērtēju jūsu um, sniegto informāciju un to, kā ieskicējāt situāciju. Vēl jums visu to labāko, veicot reformas. Mans jautājums ir saistīts ar jaunākajo, jaunāko informāciju par to, ka ok, Krievijas federācijas okupētajās uh, teritorijās uh, šajos reģionos, kā Krima, aizvien pieaug cilvēktiesību pārkāpumu skaits. Ministra kungs, mēs nereizi vien esam dzirdējuši, ka aizvien lielākā mērā jāstiepas, jāstops ar pierādījumiem par to, ka Krimas iedzīvotāji tiek iebiedēti. Um, tie ir cilvēki, kas iebilst pret Krievijas darbībām Krimā, un kā Ukrainas pilsoņi, šie cilvēki mēģina dzīvot atbilstoši Ukrainas konstitūcijai Mums šī, šādas situācijas īpaši acīm redzamas ir kliedot, kliedzošas bijušas pret Krimas tatāriem un arī ir veiktas darbības pret vietējiem mēdījiem. 2015. gada janvāris ir piedāvāts kā termiņš, līdz kuram um, šiem mēdījiem ir jāpārreģistrējas kā Krievijas masu mēdījiem un informācijas avotiem. Tad es gribētu jautāt, ko jūs domājat par cilvēktiesību pārkāpumiem Krimā? un ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt, jūsuprāt, lai īpašu uzmanību pievērstu šim jautājumam, aizsargātu pilsoņus un ievērotu starptautiskās saistības, kam, kas jāievēro visām valstīm, tajā skaitā arī Krievijas federācija. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η Liels paldies priekšsēdētāji, saka Rafas kundze, saka ministra kungs. Jūsu valdība jau ir runājusi par dažādajiem um, pasākumiem kas, un darbībām, kas notikušas visā teritorijā. Un arī jāsaka tiešām esam nonākuši ļoti traģiskā un nopietnā situācijā. Un Vai jūs to varat pieņemt, jo tā visa rezultātā reģionam tagad ir nepieciešama humanitārā palīdzība? Ministra kungs ir visai skaidri redzams, ka iedzīvotāji cieš un humanitāro palīdzību, kas tiem nepieciešama, tie nesaņem. Ir pilnīgi skaidrs, ka iestādēm ir jārēģē. Un ir jānodrošina pienācīgs tam starptautiskais atbalsts. Šī situācija ir radījusi milzu spriedzi, un es gribētu jums jautāt, paturot prātā šādu situācijas attīstību, ko darīs Ukrainas iestādes un Ukrainas valdība? Un vai jūs turpināsiet nesniegt šo humanitāro palīdzību, kas ir tik ļoti nepieciešama? Paldies! Visas aicinātu iekļauties minūtē, un esam, nu, šobrīd noslēguši runātāju sarakstu, vai visi var tam piekrist, jo, nu, pretējā gadījumā mēs nepaspēsim. Hams Skundze, lūdzu. Frau Hams. The first question is... Pirmais jautājums. Tas ir kā ir saistīts, bet ir tālējošāks. Es redzu, ka humanitārā palīdzība ir būtiski nepieciešama arī ārpus Doņetskas un Luhanskas pilsētām un to apkārtnes. Tādēļ gribētu jautāt, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai uzlabotu humanitāro, eh, lai varētu sniegt humanitāro palīdzību cilvēkiem tādā plašākā izpratnē Donvas reģionā un kam ir patiešām milzu bažas par ziemu, kas tuvojas. Otra lieta ir saistīta ar šo novērošanas misiju. Misija um, šķiet um, drīz izjuks un nedarbosies, un tādēļ gribētu jautāt, ko mēs no Eiropas Savienības puses uh, varam darīt, lai tātad nodrošinātu šīs misijas funkcionēšanu, kas Eiropai šķiet ļoti svarīga lieta. Paldies! Thank you very much. Mr. Liels paldies, Kelam kungs. Ministra kungs, jūs minējāt kādu ļoti svarīgu faktu. Ukrainas um, karavīri iet bojā katru dienu, neskatoties uz uh, Minskas vienošanos. Mēs zinām, ka ir Krievijas tanki, artilērija uh, ļoti biezā koncentrācijā Ukrainas austrumos. Tādēļ gribētu jautāt, vai jūsuprāt Minskas nolīgums, Minskas vienošanās ir ilgspējīgs risinājums, vai mums no otras puses būtu nepieciešams tāds plašāks konteksts un kāds labāks instruments, uz ko varam paļauties, lai nodrošinātu mieru Pagājušajā nedēļā Carjova kungs uh, paziņoja, ka cīņa par Novara, uh, Jaunkrieviju nav pabeigts uh, um, darbs, bet uh, Ukrainas un uh, Krievija, Ukraina un Krievija kopā izveidos jauno, jaunās savienotās valstis. Tādēļ gribētu jautāt, vai šāds skatījums uz, rea, uz situāciju ir um, pamatots un vai jūsu veiktās darbības ir pietiekamas. Jūs kā minējāt, ka uh, pamieris būtu labs risinājums, bet ja Krievija izlems uzbrukt, gribētu jautāt, kā rēģēs Ukraina. Pēdējais jautājums vēl. Novembra otrajā pusē uh, uzmanība tiks pievērsta uh, Irānas atomu vienošanās panākšanai, kur vajadzīgs arī Krievijas atbalsts. Tad gribētu jautāt, vai jūsuprāt pastāv risks, ka Krievija izmanto šo situāciju par to, ka mēs uzmanību īpaši pievēršam Irānai, un vai mēģinās um, tātad slēpjoties aiz šī aizsegu uzsākt uzbrukumu. Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Sanīkungs, kā jau tika norādīts, tad, nu, ir Eiropas parlamenta novērotāju grupa izveidota, kas arī novēroja pēdējās Ukrainas vēlēšanas, un es piedalījos šajā delegācijā. Tiešām mēs ļoti daudz ko uzzinājām, tomēr, neskatoties to visu, ir divas lietas, kas, manuprāt, ir vēl neatbildētas. Tas būtu jautājums ārlietu ministra kungam. Kāda veida palīdzība vai atbalsts jums ir nepieciešams, lai nodrošinātu uh, apku, tātad, uh, deficītu apkures uh, jomā Ukrainā. Un otrkārt, ko jūs varētu pateikt par um, Malaizijas lidmašīnas katastrofas izmeklēšanu? Tas ir jautājums, kas vismaz man vēl aizvien nu, nav īsti skaidrs, kas tur īsti notika. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Bālen kungs. Arī es gribētu vēl ko papildus uzzināt par Malaizijas uh, lidmašīnu. Un tās katastrofa varbūt ministra kungam ir papildus informācija. Un svarīgākais jautājums ir enerģijas vienošanās. Uh, kas tika noslēgts starp uh, Eiropas Savienību, Krieviju un Ukrainu, vai tas būs spēkā, vai tas darbosies, mēs neesam saņēmuši papildus sīkākas detaļas, tādēļ varbūt jūs varētu mums par šo enerģijas vienošanos sniegt papildus informāciju. Paldies, ministra kungs. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, aquí hemos debatido. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Šeit tiek eh, novirzīta vāra. Mēs esam runājuši par karu, kas nav nepieciešams, un ir absolūti skaidrs, ka problēma nav Ukrainā. To es arī gribu pilnīgi skaidri pateikt. Ir dažas lietas, kas varbūt ir vienkāršas un pašsaprotams, bet Berlīnē un Vašingtonā nav uzsver uz to, lai jūsu iedzīvotājiem būtu labāka dzīve, lai vai citi uzlabojumi, bet Ukraina ir interesanti tāpēc, ka viņi ir kā instruments, manipulējams jaunā augstā karā, kuru daudz vēlas. Ukraina ir kā šaha figūriņa, un eh, to izmanto, lai izspēlētu pret Krieviju Jums ir jāpanāk, lai Ukraina nebūtu šāds instruments citu rokās, un federālais risinājums ir nepieciešams kopējā kaimiņa attiecību teritorijā. Paldies! Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministra kungs, Kalniec kundze. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka Ukrainai šeit ir daudz draugu. Man būtu divi jautājumi. Pagājušajā nedēļā es lasīju uh, Franc, tātad dzirdēju, ka Francijas premjerministrs teica, ka Francija ir neatkarīga valsts, kas pieņem suverēnus neatkarīgus lēmumus, un tā ies uz priekšu mistrālu piegādes darījumā. Ja Ukrainā tiks panākt, panākts pamiers, kas turpinās, ko jūs gribētu atbildēt Francijas premjeram attiecībā uz šiem izteicieniem? Vēl kāds jautājums. Ir Ukrainā visai daudz pe politisko personāžu, kas uh, gribētu noturēt miera sarunas Ženēvas formātā, kur piedalītos arī ASV, nevis Mīnskas formātā. Un gribētu pievienoties arī Kelama kunga teiktajam, tātad vai jūs uzskatāt, ka pamiers darbojas šobrīd? Paldies! Muchas gracias, señor presidente. Mire, eh, obs... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paskatoties situāciju Ukrainā, jāsaka, kas man tik tiešām rada nopietnas bažas. Vēlēšanās nebija runa tikai par administratīvo vāru, kā tas būtu noticis normālā situācijā, bet šeit bija runa par vēlēšanām valstī, kur, ir, kur notiek kara darbība puse no iedzīvotājiem palika mājās un uz vēlēšanām negāja. Ja jūs runājat par 80% ukraiņu, kas balsojuši par ceļu uz Eiropas Savienību, tad es tomēr gribētu pieminēt, ka e, vēlētāju dalība bija tikai 52%. Un šeit ir darīšana ar valdību, kas ir ļoti vāja, jo tauta nav iesaistījusies. Šobrīd tas ir ļoti svarīgs jautājums par to būt vai nebūt. Kā jums liekas, kā Ukrainas valdība, kas tik vāji ir reaģējusi, tik vāji darbojusies, eh, vai tā var pārstāvēt visu Ukrainu? Thank you, Chair. De Paldies, priekšsēdētāji, saka Landsberga kungs. Paldies ministram par ierašanos, ir ļoti būtiski, ka jūs esat šeit ieradies un varat uh, mums atspoguļot reālo situāciju, jo, um, kā jūs zināt, tad patiesa informācija ir ļoti svarīga, un mēs augstu vērtējam sadarbību ar Ukrainu un arī jāuzteic vēstniecības darbs. Man bija tas gods novērot vēlēšanas Ukrainā Odesā, es redzēju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas, ir, kas saist savu dzīvi ar Ukrainas nākotni. Jūs runājat par reformām, un mēs varam to tikai atbalstīt no sirds. Gribētu jautāt, kā jūs plānojat saglabāt kontaktus ar Eiropas Savienības iestādēm, vai būs īpašs birojs vai īpašs cil cilvēks, persona, kas nozīm, nu, tātad sniegtu jaunāko aktuālāko informāciju Briselē. Paldies! Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, liels paldies, ka skaidrojāt, kādas būs jaunās valdības prioritātes valdībai, kas tiks izveidota pēc šīm pēdējām vēlēšanām, un jūs arī runājāt par cīņu pret korupciju kā pirmo prioritāti. Gribētu jautāt, ko jūs teiktu par informāciju mm, saistībā ar to, ka Jaceņuka kunga kampaņu pa pusē apmaksāja Kolomoļskī un arī sadaloja vēlēšanas kampaņu pilnībā apmaksāja Ko Koļamovskī. Paldies! So, Pavel, the floor is yours. Mm -hmm. No, many thanks for. Liels paldies par šiem lieliskajiem jautājumiem. Droši vien tagad man būs nepieciešams vairākas stundas, lai sniegtu detalizētas atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Bet es sākšu ar svarīgākajiem jautājumiem. Es centīšos savilkt kopā atsevišķi jautājums, jo tomēr es negribētu pazaudēt arī nevienu būtisku lietu šajā kopsavilkumā. Vispirms gribu runāt par koalīcijas veidolu un veidošanos, vai šeit būtu jāiekļauj visas lielās partijas. Tagad visas piecas proeiropeiskās partijas ļoti aktīvi piedalās valdības veidošanas procesā Visas šīs partijas ir atkārtojuši savu apņemšanos strādāt, un visas šīs partijas ir piedalījušās arī koalīcijas līguma izstrādāšanā. Vai visām partijām vajadzētu piedalīties valdībā, vai arī vienkārši vajadzētu aktīvi atbalstīt valdību? Es to nevaru pateikt jums uz šo brīdi, bet koalīcijas līguma projekts ir kaut kas tāds, ko noteikti atbalsta visas piecas partijas. E, tālāk e, nākotni pēc Brisbens. Vispirms mums ir jādomā, kāds tad šeit būtu racionāls tāds pamatojums Krievijas rīcībai, un es šo redzu tā. Šeit ir ģeopolitiskā izjūta par to, kas šeit eh, notiek. Tāda uztvere. Un arī ir tāda vēlēšanās turēt Ukrainu kontroli. Nelaist Ukrainu tālāk Eiropas integrācijas virzienā un vēl ir ļoti daudz tādi emocionāli un iracionāli e, nostāja elementi un uztvere. Un kas e, mums šeit būtu nepieciešams šai sakrā, lai stabilizētu Doņetsku un Luhansku? Mums ir jāveic konkrēti soļi, konkrēti pasākumi, par kuriem mēs vienojamies jau Minskā. Arī šīs pamatlīnijas aizsargāšana, karaspēka atvilkšana, nosākuma ierobežot, eh, pēc tam pārtraukt um, kara eh, ša, eh, pamiera noteikums. Tātad nosākuma ir jādara visu, lai šis pamieris būtu stabils, lai uguns pārtraukšana būtu stabila, un tad paralēli jāmeklē jebkurš cits risinājums. It īpaši ņemot vērā, ka notiek šādi vingrinājumi, ka šīs incenētās vēlēšanas 2. novembrī, kas notika. Bet atkal es gribu teikt, ka es šeit neredzu tādu pozitīvu virzību, es redzu tādu ļoti sarežģītu procesu, kas novedīs potenciāli pie tālākās deeskalācijas, un šeit mums ir nepieciešama Eiropas Savienības atbalsts. Ko mēs gaidām no Eiropas Savienības misijas? Misijas uzdevums ir reformēt mūsu civilās drošības un aizsardzības sektoru. Vispirms, ņemot vērā to, kas ir panākts šeit Eiropas Savienībā, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs ir kopā mums jāizstrādā, jāgatavo koncepts aspekts, kā mēs varētu veikt reformu policijas spēkos, kā mēs varētu tiesas sistēmu reformēt, kā arī strādāt pie civilās drošības sektora galvenajiem elementiem, lai skaidri mēs identificētu to, kādi likumdošanas akti vēl nepieciešami, lai īstenotu mūsu redzējumu, un tālāk, kas ir nepieciešams, lai īstenotu reformas. Uh, skaidri redzot, kādas ieguvums un, un kādas īstenošanas problēmas mēs varētu eh, saskatīt un sastapties. Tātad mums ir jācenšas eh, domāt plaši, kādā veidā reformēt visu civilās drošības sektoru. Manuprāt, tas ir vienīgais eh, saprātīgais ceļš, kā strādāt kopā ar Eiropas Savienības misiju. Tieslietu sistēmas reforma un korupcijas apkarošana. Šeit mums ir korupcijas apkarošanas likumu pakete. Šos likumus ir apstiprinājis parlaments. Šos likumus ir jāsāk īstenot, un tas notiks pavasarī. Jo līdz tam laikam mums ir jāsagatavo visas institūcijas, ne tikai likumdošana akti ir jāizstrādā, bet arī institucionāli jāsagatavojas, piemēram, jāizveido korupcijas apkarošanas birojas par paraugu mēs ņemsim to, kas ir normālā praksa Eiropas Savienībā, mēs gribam izveidot īpašas vienības visā valstī, mēs gribam arī izveidot īpašu uzraudzības mehānismu, bet, eh, manuprāt, īstās reformas nenāks līdz ar likumdošanas aktu pieņemšanu, bet gan eh, līdz ar Ukrainas iedzīvotāju uztveri, ka visa šī netaisnība un korupcija tā kā pazūd un tiek reformēta. Par tieslietu sektoru reformām tas droši vien būs lielākā sadaļa nākotnes koalīcijas līgumā. Šī sadaļa tiek izstrādāta pamatojoties uz pieejām, ko esam izstrādājuši kopā ar Eiropas padomi un arī strādājot kopā ar Eiropas Savienību, tad šīs reformas mērķis ir pārveidot tiesu sistēmu Ukrainā, jo tur ir korupcija, kas ir arī, šeit ir arī saikne ar iepriekšējo jautājumu. Tiesas eh, sistēma bija korumpēta un tas negatīvi ietekmē ne tikai visas sabiedrības dzīvi kopumā, bet arī uzņēmē darbības uh, eh, klimatu. Kas tad ir pārkāps pamiera noteikums? Šo jautājumu faktiski mums ir jāuzdod sev 20 vai 30 reizes dienā. Un tagad ir arī ECO misija šobrīd uz vietas, un ir vairāk cilvēku no šīs organizācijas, no citām šajā reģionā, un viņi cenšas uzraudzīt šo situāciju uz vietas. Diemžēl atsevišķi bezpilotu lidaparāti droni ir arī tagad iznīcināti, bet mēs turpinam strādāt ar šādām aktivitātēm. ECO um, misijas rīcībā mēs nodevam desmit bruņumašīnas, lai nodrošinātu šo ekspertu aizsardzību, lai novērotāji būtu aizsargāti un justos droši. Un, manuprāt, nākotnes redzējuma. Es redzu, ka tad bija apmēram visi 500 ECO novērotāji, kas varētu uzraudzīt situāciju visā teritorijā, visā šajā reģionā, un tikai tādā veidā mēs panāksim stabilu pamieru un arī varētu atjaunot kontroli, normālu kontroli uz Krievijas, Ukrainas uh, robežas. Šī te ideja par decentralizāciju, federalizāciju vai reģionalizāciju. E, šeit ir skaidrs jautājums. Lietas būtība nav saistāma ar terminoloģiju, bet ar, gan ar būtību, kas ir likta šajā konceptā. Ukraina ir tāda valsts, kur ir dažādi dialekti valodā, ir arī dažāda vēsturiskā ietekme, bet e, pēdējie notikumi ir apvienojuši Ukrainu vienā nācijā. Ir vesela rinda izaicinājumu, kas stāv pretī visai nācijai, un Krievijas ideja par federalizāciju. Tā nav ar mēķi nodrošināt daudzveidību, bet drīzāk ar mēķi likt uh, īpašu veto ārvalstu politikai, drošības politikai, ekonomisko mm, lēmumu pieņemšanai. Tas viss pret centrālo valdību, lai centrālai valdībai nebūtu iespēja tālāk vadīt valsti Eiropas integrācijas virzienā. Un lai nebūtu iespēja veikt arī šajā virzienā uh, ekonomiskās reformas, kas ir cieši saistīts ar likumu varu tad nav svarīgi, kā mēs strādāsim ar šo jēdzienu, un mēs nevaram katrā ziņā piekrist Krievijas federalizācijas jēdzienu izpratnē. Mūsu ideja un mūsu uh, redzējums ir par labu decentralizāciju, ne tikai terminoloģiski, bet uh, cieši un precīzi nosakot uh, reģioniem un um, mazākām teritoriālajām vienībām lielāku teikšanu arī ekonomiskajā ziņā tādā ziņā, ka mēs gribam šiem reģioniem, mazākām vienībām eh, dot iespēju nākt klajā un arī realizēt dažādas mm, iniciatīvas. Tālāk jautājums par cilvēktiesībām Ukrainā. Es eh, katru reizi cenšos eh, runāt par šo jautājumu, jo situācija tur ir šausmīga. Katru nedēļu mēs saņemam šausmīgas ziņas no Krimas par to, ka cilvēki pazūd, jo īpaši Krimas tatāri. Uh, tiek nolaupīti, viņi pazūd. Un pēc dažām dienām šo pazudušo cilvēku mirstīgās atliekas tiek atrasts kaut kur citur Krimā. Cilvēki dzīvo pastāvīgās bailēs, pret viņiem ir konstanti draudi, viņi nespēja arī baudīt savas pamatiesības. Un, manuprāt, šeit Par to ir jārunā, tas ir jāliek arī kā viens no centrālajiem punktiem Eiropas Savienības darba kārtībā, bet arī sadarbībā ar ECO un ar Eiropas padomu Council of Europe, lai kopīgiem spēkiem varētu efektīvi uzraudzīt situāciju uz vietas un arī reaģēt attiecīgi. Lūk, mans vēstījums ir šāds. Situācija Krimā mainās. Es saņēmu no kāda no sava drauga, kas joprojām dzīvo Krimā, jo viņa vecāki nav spējīgi šo reģioni, reģionu atstāt. Un viņš atsūtīja man fotografiju no Simferopolis, un tur bija kāds lozungs Krimas pavasars, kas tālāk, lūk, uz šīs fotogrāfijas bija šāds uzraksts, jo cilvēki ir ļoti vīlušies. Atsevišķi cilvēki saņem ļoti augstas algas no Krievijas budžeta, bet eh, ir cits iedzīvotāju kategorijas, kā piemēram Krīmas Kātāri, tie ir atstāti no sava likteņa vairā. Eh, turismu bizness ir pilnīgi apstājies un Krīma cilvēki eh, pārsvarā vienmēr ir bijuši atkarīgi no turisma. Tāpēc mums arī jārisina šī situācija, tie ir mūsu cilvēki bet vienlaiks ir jāsūta arī skaidrs vēstījums par to, kā mēs plānojam šo darīt, kādā veidā jautājums tiks risināts nākotnē, eh, ko mēs darīsim ar Krīmas tatāriem un arī jums savās eh, sarunās, diskusijās. Eh, varbūt jāuzaicina kaut vai uz apvietu komiteju sanāksmi Krimas tatāru kopienas vadītājus, lai izveidotu komunikāciju ar Čubājevu kungu vai Džemiļovu kungu. Uh, E, šie cilvēki ir daudz cietuši arī padomu laikā un tagad līdzīgi cieši arī no Krievijas okupācijas jūga humanitārās palīdzības jautājums. Vajadzība pēc šīs palīdzības ir kritiski svarīga. Pēdējo mēnešu laikā mēs e, centāmies organizēt stabilizēt humanitārās palīdzības plūsmu, novirzot to uz Doņetsku un Luhansku. Mēs e, centāmies strādāt ar dažādiem konvojiem, centāmies iesaistīt arī sarkanā krusta pārstāvs, bet tagad, ko mēs redzam, mēs redzam, ka ir tikai Krievijas konvoji ar kaut kādu kravu iekšā. Mēs nezinām, kas tas ir, kas tā ir pa kravu Pirms nedēļas eh, bija vēl viens mēģinājums nosūtīt humanitāro palīdzību Doņetskas iedzīvotājiem, un eh, mēs to nevarējām izdarīt, jo teroristi Krievijas kontrols vadībā neļāva vienkārši mums sūtīt šo humanitāro palīdzību. Viņi uzskatīja, ka mūsu palīdzības sūtīšana varētu mainīt cilvēku mentalitāti, jo cilvēku uz vietām tad sapratīs, kas tad īsti par viņiem rūpējas šajās teroristu ieņemtajās teritorijās. Bet es uzskatu, ka, ka mums joprojām ir jādomā par to, kā sniegt humanitāro palīdzību ne tikai tajās teritorijās, ko ir okupējuši teroristi, bet arī citur un šai ziņā arī Eiropas Savienības palīdzība būs svarīga loma. Eiropas Savienības SSR misija attīstās un ļoti labi. Būs arī atsevi, tāda, tāda novērotājuma misija uz robežu, tur pie, piedalīsies arī Krievi. Iepriekšējās misijas uz robežām nebija efektīvas, un iemesls ir ir vienkārši, jo Krievijas pārstāvji vienkārši nav noskaņoti ļaut kādam citam kontrolēt robežu. Un šajos divos robežu kontrolas punktos notiek situācijas novērošana, bet arī šajos ierobežotajos um, uzdevumos varēja konstatēt ļoti daudz lietas, ieskaitot to, ka e, daudzi cilvēki šķērso robežu ar munīciju, tie ir bruņoti, ne tikai cilvēki, kas ir apbruņoti, bet arī bruņu tehnika, smagās mašīnas ar e, militāro tehniku, var redzēt, kā tās šķērso robežu. Un visi šie ziņojumi ir šobrīd lasāmi novērēto misijas websaitā. Vai Minskas nolīgums joprojām ir ilgspējīgs un iespējams? Jā, protams, mēs esam no savas puses pilnīgi gatavi to īstenot. Tas ir vienīgais ceļš uz priekšu. Uh, Jebkurš cits eh, ceļš novedīs pie konflikta, kas eh, destabilizēs un pasliktinās situāciju uz vietām. Šeit mēs varētu minēt stundām ilgi, vai šī reakcija ir adekvāta, realistiska, bet mums ir ļoti skaidra līnija nepieciešama no Eiropas Savienības, ne, skaidra pozīcija, ne tikai sankciju formā, jo sankcijas ir tikai viens rīks šajā instrumentu kastē, lai arī ļoti svarīgs, bet tas ir vienīgais. Jebkuros kontaktos, jebkurās divpusējās sarunās ir skaidri jāsaka, ka stabilizācija ir situācijas stabilizācija, ir jebkādu diskusiju risinājums un nosacījums. Un nekādā gadījumā nedrīkstētu pārvērst šo reģionu par to, kas notika Abhāzijā un mm, Transģestra. Runājot par Malāzijas lidmašīnas mm, incidentu, Nīderlandes mm, delegācija arī pie mums bija šonedeļ. Un uh, piedalījās arī prokuratūras pārstāvji un uh, ar diezgan lielām grūtībām mēs norunājām to, ka um, būs iespējams atgūt arī lidmašīnas atlūzes, un kas ir ļoti svarīgi šajā izmeklēšanā. Protams, diezgan grūti ir šo atlūzu saņemšanu un organizēt, jo teritorija ir um, teroristu sagrauta. Uh, bet eh, mēs noteikti gribam palīdz, eh, palīdzēt Nīderlandē veikt šo izmeklēšanu. Es domāju, ka tas ir gan politiski, gan morāli pareizi, un es uzskatu, ka sniegt šādu palīdzību ir pareizs lēmums. Un, Rezultātā es ļoti ceru, ka mums būs ļoti objektīvs ziņojums, kas eh, balstīsies ne tikai uz traģisku ko notikumu aprakstu, bet arī uz reāliem pamatojumiem un e, informāciju, kas palīdzēs mums noziedzniekus saukt pie atbildības. Mēs uzzināsim, kāds ir bijis iemesls un sauksim pie atbildības. Runājot par gāzi un par apkuri Šeit par gāzes darījumu šeit nav nekāda, nekāda noslēpuma. Šī vienošanās ir diezgan vienkārša. Ļoti labi un svarīgi, ka mēs panācām šo risinājumu kopā ar Eiropas Savienību, tās atbalstu. Tagad mēs varēsim nopirkt eh, nelielu daudzumu gāzes eh, un tā par cenu, kas ir ierakstīta kontraktā. Eh, tikai ar priekšapmaksu. Ja ir nepieciešams viens miljards eh, kubikmetru, tad mēs arī izdaram šo priekšapmaksu un tad mēs iegūstam šos, šo vienu miljardu, un ja ir nepieciešama divi, tad mēs izdaram priekšapmaksu un arī saņemam. Tomēr šo eh, darījumu eh, nevarētu pārvērtēt. Tas nav nekas jauns, tas ir pagaidu darījums. Līdz martam ir arī jauns kontrakts par jauno cenu un arī idejas par to, kā virzīt šo jautājumu ar gāzi. Un mums ir arī e, lieta Stokholmas arbitrāža tiesā iesniegta, un mēs ļoti ceram, ka e, Stokholmas arbitrāža arī pieņems e, lēmumu. Un pamatojoties uz Stokholmas tiesas lēmumu, mēs izstrādāsim jaunu līgumu, kur būs korekta tirgus cena, kur būs skaidri noteikts garantijas piegādātājiem un saņēmējiem, jo tas ir ļoti svarīgi gan mums, gan Eiropas Savienībai jo mm, tas ir saistīts ar mūsu kopējo drošību. Jautājums par Mistralu. Arī šis jautājums ir ļoti skaidrs, un no sākuma es jau teicu, Mistralu piegāde ir pret politisko loģiku, un faktiski tas ir pat pret Eiropas Savienības ētikas mm, kodeksu, un mm, šādu piegādi nevajadzētu veikt. Ne tikai tāpēc, ka tas iedragās kopējo drošību, bet arī tāpēc, ka ka ir nepieciešams tieši stiprināt drošības situāciju nākotnē. Mūsu Francijas kolēģiem ir jāmeklē cits risinājums, kāds mērķiecīgs risinājums Mistral piegādē, bet Krievijai to nevajadzētu piegādāt, jo galu galā tas mazinās ne tikai mūsu drošību, tas mazinās uh, arī Eiropas Savienības eh, drošību kopumā. Un to es gribu ļoti kategoriski teikt. Par eh, Ženevas fórumu es atbalstu šo ideju pats. Es eh, jau centos organizēt otro sanāksmi Ženēvas formātā, aicinot arī Eiropas Savienību, lai Eiropas Savienība varētu piedalīties šajā um, Eiropas Ženēvas formātā, aicināt arī Amerikas Savienotās valsts. Es uzskatu, ka tas ir labs ceļš uz priekšu. Krievi ne īpaši vēlas pieņemt šo ierisinājumu, bet mēs strādājam konceptuāli, lai izvirzītu šo risinājumu. Šī ideja par to, ka tikai 50% balso, faktiski mazāk par 52% it kā esot balsojuši, nu, piedalījušies kopumā um, šajās vēlēšanās, šī ideja ir, ir skaidra. Uh, varbūt paradoxāli, bet pēc viedokļa aptaujām ļoti daudzi ukrāņi teica, ka viņi bija pārliecināti eh, par šo eh, Eiropaisko virzību un bija pārliecināti, ka virzība uz Eiropu būs vēlēšanās, un viņi bija tik ļoti pārliecināti, ka nemaz nedavās balsot. Uh, bet ja jūs pavērosiet vēlēšanu nu, rezultātus ne tikai Kijevā, bet arī Ukrainas dienvidos un ne, ne tikai, teiksim, austrumos mūsu valstī. Visi rezultāti ir ļoti skaidri. Absolūtais vairākums nobalsoja par e, uz Eiropu orientētām partijām. Nav bijis neviens e, reģions, kur opozīcija būtu uzvarējusi. Un es eh, personīgi, protams, būtu gribējis, lai vēlētāju aktivitāte būtu lielāka, bet mēs šeit tuvojamies arī Eiropas standartam. Es saprotu, ka Eiropas parlamenta vēlēšanā vienmēr piedalās mazāk par 50, aktivitāte ir mazāk par 50%. Un um, Ukrainā jāsaka, ka tas tiešām ir izaicinājums iesaistīt sabiedrību aktīvākā politiskā lemšanā. Kā mēs plānojam veidot kontakts ar Eiropas institūcijām? Šeit būs īpaši tāda koordinēšanas sistēma, kas koordinēs visu virzību uz Eiropas integrāciju. Mums joprojām ir dažādas idejas bet šobrīd mums ir īpašais, īpaši Eiropas integrācijas birojs, kur strādā ļoti daudz cilvēki, un viņiem uzdevums ir izstrādāt asociācijas līguma īstenošanas programmu, cenšoties iesaistīt eh, dažādus citus cilvēkus, kas sniegtu palīdzību, kontaktēt ar Eiropas Savienības institūcijām. Un lai arī es vienmēr esmu teicis, ka Eiropas integrācija nav daļa no mūsu ārlietu politikas, bet drīzāk daļa no mūsu iekšējās politikas. Eh, un, jebkurā gadījumā ārlietu ministrs eh, arī strādā pie šiem jautājumiem. Jūs vienmēr varat kontaktēt par šiem jautājumiem arī ar ārlietu ministru. Tālāk eh, jautājums par to, ka lūk kampaņas izdevumus ir sponsorējuši Ukrainas oligarhi. Arī šis idejas parādījās arī Ukrainas medijos. Bija mērķis izpētīt šos apgalvojumus, bet arī pēc dažādiem pētījumiem nekad nav izdevies to pierādīt. Un, un par kampaņām. Visas kampaņas bija raidīts televīzija. Un šai ziņā šeit mēs varētu teikt, ka šī kampaņa bija diezgan pieticīga, orientēta uz Eiropu, proeiropeiska kampaņa, un resursu bija mazāk nekā tipiski tiek lietoti eh, šādām kampaņām. Tas ir simboliski, manuprāt. Un tagad es ceru, ka es eh, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Es ceru, ka es neesmu neko aizmirsis Bet vēl es gribētu vēlreiz pateikties visiem par iespēju šodien būt šajā sanāksmē ar jums runāt. Liels paldies par jūsu atbalstu. Tiešām šobrīd šis atbalsts ir ļoti, ļoti nepieciešams. Par Ukrainu kopumā runājot arī par visiem jautājumiem, kas Ukrainā ir svarīgi no Eiropas integrācijas viedokļa, ir sektora integrācija, asociācijas līguma īstenošana un ļoti daudz citi jautājumi mūsu darba kārtībā ir ļoti mums svarīgi un paldies jums par atbalstu. Paldies par šo izklāstu lai jūsu valstī veicas, jums jābūt pārliecinātiem, ka mēs ne tikai vērosim notiekošo, bet atbalstīsim arī demokrātiski ievēlētu Ukrainas valdību. Paldies par ierašanos. Dargie kolēģi, ja jūs neiebilstat, mēs Kanādas jautājumu varētu skatīt tagad jo es vēlētos pavadīt ministru kungu uz preskonferenci un vēlos piedalīties balsošanā par Gruziju. Ja jūs neiebilstat, vispirms Kanādu skatīt, vārds e, būtu Čārzam Tanakam, referentam. Viņš nav Demesmaker kungs to darīs. Jā, lūdzu.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 Labi, kolēģi, jau varētu turpināt AFET komitejas darbu. Tie, kuri dodas projām eh, pēc eh, viedokļa apmaiņas ar ministru Klimkinu, lūdzu dariet to klusāk. Pievērsīsim sestajam eh, darbkārtības punktam vienošanās ar Kanādu un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu pārsūtīšanu un apstrādi. Eh, aicināšu Demesmakaru kungu izteikties Čāls Tenoka vietā, lūdzu. Yes, to, um, to... Jā, man jāatvainojās Tanokunga vietā, kurš nevar būt šeit ģimenes apstākļu dēļ, bet es eh, iepazīstināšu jūs ar viņa viedokli. Godātie kolēģi, mūs atkal atgādina globālā terorisma draudus gan Eiropā, gan visā pasaulē Islama valsts parādīšanās ir jaunākais notikums šajā ciņā. Mums nevajadzētu aizmirst, kā ap 3000 e, Eiropas iedzīvotāji cīnās Sīrijā Islama valsts labā. Un tieši šādā kontekstā mums vajadzētu izvērtēt e, šī PNR nolīguma ar Kanādu ietekmi. Es labi uh, Eh, apzinos, ka parlamentā ir arī sava opozīcija pret šādu veidu nolīgumiem, bet vēlos eh, pievērst jūsu uzmanību pragmatiskākiem aspektiem. Esošais eh, līgums būs spēkā neatkarīgi no notiekošo. Man ar prieku izdevies secināt, ka pašreizējais līgums uzlabos situāciju. Būs ierobežotāks datu uzglabāšanas periods, uh, Tas ir šī nolīguma stūrakmens. Tāpat arī stingri ierobežojumi datu izmantošanā un ierobežot piekļūst tiesā, tiesības. Libe komitejā pastāv debates par to, vai šo uh, līgumu nebūtu jāsūta izskatīšanā Eiropas eh, Savienības tiesai, bet tas aizņemtu vairākus gadus un atstātu Eiropas iedzīvotājus sliktākā situācijā, jo palikt spēkā iepriekšējais līgums. Šis ir jautājums, kas jāatrasina pašai Libe komitejai, bet tas ir tikai atgādinājums, ka mums ir pienākums sniegt atzinumu par šo eh, līgumu tieši ārlietu un drošības jomā kas ir mūsu kompetencē. Un ar šo līgumu tiek nodrošināta sadarbības uzlabošana starp Eiropas Savienību un Kanādu. Kanāda ir NATO valsts, kuriem ir kopīgas vērtības ar mums un piedalās cīņā ar globālo terorismu un pārnacionālu noziedzību. Ar šo atgādinājumu Tanaka kungs kā referents aicina uh, sniegt komitejas piekrišanu. Paldies Demis Makarkungam! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Kovačevkungs, Eiropas Tautas partijas, ēna referents. Paldies priekšsarētāji. Vēlos pateikties referentam un kolēģiem par darbu. Eiropas Tautas partija atbalsta cīņu pret terorismu un pārnacionālu noziedzību. Un šis būs ļoti noderīgs rīks informācijas apmaiņa, tā skaitā ar pašas pasažieru datu reģistriem, ir pierādījusi savu nodarību un tiek uzskatīti par noderīgu rīku preventīvās darbībās, izmeklēšanas darbībās. Un tas ir ļoti svarīga daļa um, sadarbībā ar mūsu partneriem, tā skaitā Kanādu. Vajadzētu ņemt vērā, ka tikpat liela uzmanība ir jāpievērš datu aizsardzībā Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt e, informācijai par saviem datiem, aizsargāt tos, ja nepieciešams. Līgums atbilst Eiropas Savienības datu aizsardzības e, tiesību normām un ar to tiks uzlabota sadarbības efektivitāte cīņā pret starptautisko noziedzību un globālo terorismu. Uh, nodrošinot nepieciešamo informāciju. Mums jau ir līdzīgi e, nolīguma ar ASV un Austrāliju. Un, kā kolēģi pie, pie minēja iepriekš, kopš 2006. gada ir spēkā iepriekšējais līgums ar Kanādu. Šobrīd jau tātad e, modificēts e, dokuments, jau ir spēkā ar ASV. Tagad mums būtu līdzīgi jārīkojas arī ar Kanādu. Es īsti dažkārt nesaprotu, kāpēc ir e, šāda pretestība no dažām politiskajām grupām to īstenot. Eiropas iedzīvotājiem e, dodoties uz tuvajiem austrumiem un cīnoties e, dažādu teroristisku organizāciju sastāvā, tiek radīta jauna steidzamība un nepieciešamība šādu līgumu slēgt. Mums ir jārīkojas tulīt pat nekavējoties. Un noslēgumā viens piemērs. Pirms diviem gadiem Bulgārijā bija teroristisks uzbrukums lidostā, kur divas personas vien, no Austrālijas un Kanādas, īstenībā gan no Libānas sākotnēji, bez šādas informācijas apmaiņas varēja īstenot šo uzbrukumu. Ja būtu šī informācijas apmaiņa bijusi, mēs būtu varējuši novērst šo uzbrukumu. Tā kā godātie kolēģi no visām politiskajām grupām lūdzu ņemt vērā šo situāciju un sniegsim atzinumu Libe komitejai, ka mēs piekrītam padoms eh, dokumentu projektam par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Manuprāt, tas bija ļoti skaidrs. Francisko Asi tālāk sociāldemokrātu vārdā. Jā, paldies. Šī problēma ir ļoti sarežģīta. Šeit ir runa par Eiropas dalību valstu iedzīvotāju datu aizsardzību īpaši ņemot vērā situāciju tuvajos austrumos. Tas ir tāds sensitīvs jautājums, un jebkurš lēmums ir ļoti sarežģīts. Katrā ziņā mums ir jāpaturs e, prātā pamatvērtības, pašnoteikšanās tiesības, pamatvērtību ievērošana un, protams, arī datu aizsardzība bet mums ir arī citas vērtības, piemēram, drošības nodrošināšana, un par to arī šeit ir runa. Tādēļ mums ir nepieciešama nolīguma ar citām pasaules daļām, citām valstīm. Tas jau arī tika izklāstīts, bet šeit ir runa par to, ka Eiropas Savienība nav vēl pieņēmusi tiesību normas uh, Eh, pietiekamā apmērā aizsargājot pat eh, datu, norošinot datu aizsardzību, ko iekļaut tālāk kā nosacījumu šādos nolīgumos. Un šeit ir saņemta arī kritika, un mums vajadzētu nogaidīt, līdz Eiropas Savienība ir pati pieņēmusi pienācīgu datu aizsardzības līmeni saviem iedzīvotājiem. Lai mēs pēc tam šādas normas varētu iekļaut arī līgumos, eh, kurus slēdzam ar citām valstīm. Pēc būtības man nav iebildumi pret šāda veida līgumiem, bet šeit ir tā problēma, eh, ka ir nepieciešams uzturēt spēkā esošās uh, vērtības, pamatvērtības, lai risinātu draudus, ar kuriem saskaramies, jo savādāk šie draudi tiks izmantoti, lai apdraudētu mūsu pamatvērtības. Mums ir nepieciešams e, nodrošināt, lai mūsu koncepcionālās tiesības paliek neskarts. Paldies Asiskungam. Anaminēts tālāk liberāļu grupu, grupas vārdā. Paldies! priekšsarētāji, kolēģi. Es Marīka Šākas vietā izsakos, kas ir ēna referenta mūsu grupas par šo atzinumu. Viņa nevarēja būt klāta. Tā kā tas nav viņas, tas, tas nav tā, tā mans viedoklis, kur es paudīšu. Šākas kundze ir iesniegusi grozījumu, kur viņa aicina nesniegt piekrišanu šai regulai. Iemesls ir uzskaitīts un pausts jau iepriekšējās debatēs, kad runa bija par līdzīgu līgumu slēgšanu ar ASV un ar Austrāliju. Tātad šaubas par to, cik pa, piemērots ir tiesiskais pamats Un cik, vai tiešām ir nepieciešama datu masveida pārsūtīšana, regulējuma samērīgums, arī mērķu neierobežotība, ko var izmantot, lai pieprasītu šādus datus, un tiesiskās uzraudzības nēsamība vai nepietiekamība drīzāk. Uh, Viņa visu šos e- elementus ir uzskaitījusi, e, norādot, ka ne, šādā situācijā viņa aicina balsot pret. Euh, Priekšsēdētāji. kopš 2001. gada līdz 2012. gadam es sekoju terorisma uh, attīstībai. Es uzskatu, ka ir steidzīgi un, nepiet, un bez kavēšanās aizsargāt mūsu iedzīvotāju dzīvības. Terorisms, terorismam nav ģeogrāfisko no, robežu, ir tikai eh, tehniskās. Uh, iespējas, kas ir ierobežot, tāpēc um, mums, uh, mēs šeit varam runāt par juridiskām problēmām, tas ir, un arī par tehniskām lietām, tas ir svarīgi, bet uh, ko mēs teiksim upuru ģimenēm, ja ir liels atentāts, vai mēs uh, viņiem teiksim tā, nē, mums ir nepieciešams vēl padomāt par kādām juridiskām lietām vai citām lietām pirms pieņemt lēmumu. Uh, Terorisma incidentu pieaugums nozīmē arī, arī ka teroristu grupas pieaug savā mobilitātē un elastīgumā. Mobilitāte nozīmē, ka viņi ir gatavi izmantot visas mūsu likumdošanas spraugas un tīpaši e, ir um, spējīgi e, arī izmantot iespējas ar tām valstīm, kur mēs neesam attiecīgi līgumus noslēguši. Un uh, tāpēc šis priekšlikums ļauj mums rēģēt, uh, paredzot uh, tālākās sekas, ņemot vairāk, ka būs aizvien vairāk un vairāk tādu valstu, ar kuriem mēs šāds lēmums slēgsim. Atkal gribu atgriezties pie elastības spējām. Ja, ja mēs rēģēsim, tad mēs arī vairosim savu kapacitāti rēģēt nākotnē. Es uzskatu, ka šī rezolūcija ļoti līdzsvarota, un es arī uzskatu, ka ir nepieciešamība tagad nest šo atbildības smagumu, un pretējā gadījumā mēs turēsim atvērts iespējas teroristu grupām. Um, as a member, as a member of uh, also Gomeša kundze, kā Lībe locekli, es labi apzinos, kādas diskusijas notiek arī tur. Piemēr līguma ar Kanādu gadījumā tur varbūt ir dažas problēmas, kur gadījumā ar ASV ir iespējams labāk risinājumi, bet mums šeit pastāv problēmas. Mēs nevaram radīt precedentu kamēr neesam paši vienojušies par pamata elementiem. Mums nav Eiropas līmeņa pasažieru datu reģistrs. Ir pilnīgs haoss. Katrai dalību valstī ir savs atšķirīgais reģistrs, vienošanās ar dažām valstīm, un tas viss visdrīzāk kļūs vēl haotiskāks, bet, nu, diemžēl arguments par terorismu, es nedomāju, ka tas ir pārliecinošs mūsu iedzīvotājiem. Es nesen tikko savā valstī ar vairākiem vēlētājiem. Un varu pateikt, ka ja mēs to neuztvērsim nopietni un nerīkosimies konsekventi, ievērojot mūsu pamat principus privātum jomā, protams, kombinējot to ar vajadzību nodrošināt drošību, tad tik tiešām tas būs lāču pakalpojums Eiropai un arī mūsu iedzīvotāju drošībai. Tāpēc, manuprāt, būtu gudri sekot Francisko Asīze sacītajam, mums ir nepieciešama konsekventa nostāja parlamentā starp AFET un LIBE komitejām. Mums ir jātiekas ar LIBE komitejas locekļiem, mūsu kolēģiem un jāpanāk kopīgi vienošanās, eh, veidojot strateģisku pieeju šim jautājumam. Nevis katrs tikai par savu daļu lemjot. Ah, ja. Wenn es wirklich nötig ist. Ja, tik tiešām ir nepieciešams terorismā apkarošanai apmainīties ar datiem, tad tas ir iespējams arī ar daudz vienkāršāku nolīgumu. Tas nozīmē, ka tas līgums, kāds tas tiek šobrīd plānots, nav pamatā domāts terorismu apkarošanai. Tam ir vienkāršāki un labāki mehānismi, tāpēc es aicinātu jūs vēlreiz tā kritiskāk pavērtēt. Ķeramies tālāk pie asociācijas līguma ar Grūziju. Es domāju, ka debats, ja tās ir nepieciešams, eh, mums tad var, varētu apvienot. Vai ir kādi vispārīgi norādījumi? Tad, eh, ja nē, tad ķeramies uzreiz pie balsošanas. Tātad balsojam par elekt, balsojam elektroniski, sākam balsot. I asked you the floor, you didn't ask for that. No. Es jau jums prasīju, vai jūs gribat runāt. Jūs gribat, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātie kolēģi, es gribēju pirmām kārtām pateikties ēnu reportieriem par koleģiālu darbu, par iespēju rast kompromisu. Un pirmi, pirms mēs balsosim, es uzskatu par nepieciešamu teikt šādus vārdus – atbalstīsim Grūzijas Eiropeisku izvēli. Paldies! Thank you very much. Paldies. Sākam balsot. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Pieņemts. 46 balsojot par, 2 pret, 3 atturās. Apsveicam! Apsveicam arī Gruziju. Viņiem ir pienācīgs mandāts. Tālāk par rezolūciju. Vai par to vēlas izteikties kāds? Acim redzot, nē. Sākam balsot. 33. par. Es atvainojos, 35. saka priekšsēdētājs. Par, pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. par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 pret atturas noraidīts. Četrdesmit otrais izrādās, par to jābalso vēl. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski 42. Beidzam balsot. 23 pār 28 pret noraidīts. 46. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 47. balsojam pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 26. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pret 23. Trešā daļa, kurš par? Pret. Autors pieņemts. 48. Kurš par? Pret. Autors noraidīts. 49. par? Pret. Autors noraidīts. 50. par? Pret. Autors pieņemts. 51. par? Pret atturas noraidīts. 54. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 31, 20 noraidīts, saka priekšsēdētājs. 55 par, pret, atturas, 56. par, pret, 56. par, pret, atturas noraidīts. 58. par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 57. par, pret,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 Vai varētu pārtraukt sarunas, lūdzu? EPP varētu savā pusē pārtraukt sarunas. Tas gan nav nekas jauns. Septiņdesmit seši, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Septiņdesmit septītais par, pret, atturas, pieņemts. Ah pieņemts. 79 par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 86 par, pret, atturas, noraidīts. 89 par, nē, 87 par, Pret. Pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 35 pret 18 noraidīts. Pieņems, protams, pieņems labo savu priekšsarētājs. 88. Kurš par? Pret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 pret, atturas, pieņemts. 95. par, pret, atturas, noraidīts. 96. par, pret, atturas, pieņemts. 97. par, pret, atturas, pieņemts. Liberālie vēlas izteikties pirms ceturtā kompromisa. Lūdzu, jums vārds. Eh, muchas gracias, señor presidente. Únicamente para eh, hacer una. Priekšsēdētāja kungs. Tikai eh, tāda maza korekcija. Tur, kur ir minēta Krievija kā main actor, tātad galvenais spēlētājs, varbūt ka nevajadzētu to tā skaidri un gaiši teikt, proti, ka Krievija ir galvenais strateģiskais spēlētājs. Tātad um, main actor vietā varētu būt, teiksim, important actor, svarīgs spēlētājs. Jā, labi, kolēģiem tas ir par prātām, saka Broka kungs, balsojam par ceturto kompromisu šādā redakcijā, kurš par, pret, atturas. Balsts no zāles, diemžēl, mikrofons nav ieslēgts, tulkiem nodzirdams, ko saka runātais. Ceturtais kompromiss, saka priekšsēdētājs. Šeit neliela korekcija. Vārds main actor tika nomainīts ar vārdu important actor. Domāju, ka šeit EP grupai vajadzētu šo te uh, korekciju atbalstīt, saka priekšsādātājs. Vēlreiz par ceturto kompromisu, kas pār pret atturs pieņemts. 116. grozījums. 116. Wer ist dafür? 116. par. Jā, jā. Simtu, 16. pēc 122. Paldies. 116. grozījums atrodams pēc 122. kas par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 129. kurš par pret atturas pieņemts. 130. divās daļās, pirmā daļa par pret pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 131. grozījums par pret atturas pieņemts, 132. par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts 9 par pret atturas pieņemts 10 par pret atturas pieņemts 11 par pret atturas pieņemts 12 par pret atturas pieņemts 13 par pret atturas pieņemts 14, 15 identiski par pret pārbaudīsim Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 29 balsts par, 23 pret pieņemts, 17 grozījums par, pret atturas pieņemts, 18 par, pret atturas pieņemts, 19, 20 at, atkrīt, jo pieņēmām 13, 21 grozījums par, pret atturas pieņemts.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 par pret atturas pieņemts, 2 par pret atturas pieņemts, 3 par pret atturas pieņemts, 4 par pret atturas pieņemts, 5 par pret atturas pieņemts, 6 par priet, pret atturas pieņemts, 7 par par sesto, labi, kurš pār atkārtojumu? Vai elektroniskais balsojums? Pārbaudam elektronisko. Pret Nu, vai tad Mamikina kungs vienīgais balsos no savas grupas? Visiem jāpiedalās balsošanā, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. 23 pār 31 pret. Noraidīts. Jā, mēs piedāvām kļūdu, saka priekšsēdētājs. Trešais punkts pieļau kļūdu, saka priekšsēdētājs, kad mēs balsojām par 43. tas tika noraidīts, līdz ar to mums vajadzēja balsot par 44. un 45. Es pieļauju kļūdu, tādēļ mums ir jābalso vēlreiz. Kurš par 44. grozījumu Austrēvičus, kas pār pret atturas pieņemts? 45. grozījums. 45. kas par? Pret. Atturas noraidīts. Labi, varam vēlreiz nobalsot par septīto. Kas par? Kas pret? Kas par? Pret atturs pieņemts. Par INTA komitejas atzinumiem. Vai varam par eh, visiem balsot kopā? Kas par? pret atturas pieņemti. Tagad būs elektroniskais balsojums par grozīto ziņojumu uzmetumu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Ist das namentlich eigentlich? Beidzam balsot. Vai tas bija personāla balsojums, vaicā priekšsēdētājs? 49 pār, 3 pret, 4 atturējās.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 Dear colleagues, the break will last another four or five minutes. Dargie kolēģi, kad 4-5 minūtes tagad pārtraukums, varat izlocīt kājas. Bon, chers collègues, je vous prie de recommencer notre session. Avec... Godamie kolēģi, atsāksim mūsu darba kārtību. Tas mums ir septītais darba kārtības punkts. Mums tagad ir Hjūga Mingarelī kungs, kas ir ārējās darbības dienestas izpildu direktors, atbildīgs par Ziemeļāfriku, tojiem austrumiem, Arābijas pussalu, Irānu un Irāku. Viņš mums stāstīs par, par pēdējiem notikumiem Sīrijā un Irākā. And, uh... Garelī kungs, sirsnīgi jūs sveicu mūsu vidū un šodien jūs pastāstīsiet par pēdējā laika notikumiem īrijā un Sirākā. Mēs redzējām, ka īpašais ANO uh, vēstnieks uh, Sīrijā uh, Štefano Dinistūra uh, runā par vietējā pamieru ieviešanu. Viņš teica, ka tās ir tādas zonas, kur ir iespējams iztikt bez vardarbības un tādā veidā var arī labāk garantēt humanās palīdzības piegādi. Startautiskā uh, kopiena turpina meklēt risinājums konfliktam Sīrijā. Pirmais pamieris tiks ieviests Alepo, eh, šo pilsētu kontrolē eh, revolucionārie spēki un. Uh, joprojām pastāv bažas, ka Sīrijas režīms varētu izmantot savā labā šādas lokālo, lokālās pamiera zonas, lai kontrolētu situāciju. Savukārt Irākā mēs vērojam politiskās stabilitātes un integritātes progresu. Kurdistānas reģionālā valdība un Irākas valdība vienojās par budžeta maksājumiem un naftas eksportiem. Tas ir vēl viens solis uz priekšu priekšu, lai varētu garantēt etnisku, politisku un reliģisku uh, vienotību, kas ir ļoti svarīga, lai tagad cīnītos pret islama valsts draudiem. 20. oktobrī ārlietu ministru padome lūdza, lai augstā ārlietu pārstāve izveidotu kopīgu ārlietu politikas stratēģiju, ņemot vērā ISIS draudus Sīrijā un Irākā. Šodien esam jūs uzaicinājuši pie mums, Mingarēlī kungs, lai parunātu par to, kā jūsu dienests gatavojas šiem jauniem draudiem, un jūs arī strādājat pie jaunas stratēģijas izveidas decembra mēnesī. Gribējām arī kaut ko dzirdēt, kā jūs saskatāt pēdējā laika notikums Irākā un Sīrijā, lai varētu garantēt stabilitāti abās valstīs un arī reģionā. Un jāsaka, ka mēs piedzīvojām briesmīgu vardarbību arī šajā pēdējā nedēļas nogalē. Cietušais bija Amerikas pilsonis, arī Sīrijas karēvi gāja bojā cieta un jāsaka, ka šī nežēlība turpinās. Uh, Un mēs saprotam, ka padome šodien nepieņēma secinājums ne par Sīriju, ne Irāku, bet tagad došu jums vārdu, nu, uz kādu stundas ceturksni, lai jūs varat uh, izgaismot šo jautājumu, pēc tam būs debates ar mūsu komitejas locekļiem. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, paldies par doto iespēju mainīties ar zināmām domām, ar deputātiem, stāstot par to, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai lai, lai mm, tik galā tiem fenomeniem, kas izārda tos austrums, kā jau jūs minējāt, tiešām bija šie šausminošie notikumi, barbarisma akti. Un tas mūs atgādina, ka mums ir nepieciešams mobilizēties starptautiskai sabiedrībai, lai pretot tos šādām, šādiem notikumiem. Kā to varētu ierobežot? Vispirms eh, mums eh, ir jācenšas Um, izmantot esošos līdzekļus pret, cīnoties uh, pret spēkiem, kas uh, šobrīd um, uh, ir Sīrijā un um, daļā no Irākas. Mums ir jādara viss, lai, lai apturētu šo spēku progresu un virzīšanos uz priekšu. Un šeit ir nepieciešama ir arī militārā rīcība, bet arī ir nepieciešams tādā cauru koalīciju. Šeit ir apmēram 60 valstis, tā tad eh, ir arī eh, attiecīgi bombardēšana pēdējo nedēļu laikā un pēdējo nedēļu laikā šis progress virzinās uz priekšu ir bloķēta. Un mēs varētu padomāt par to, ka lūk šādi ir starptautiskās koalīcijas darba pirmie rezultāti, un tos mēs varētu uzskatīt par pozitīvu iznākumu. Un tā kā uh, Daudzi, un arī no jums daudzi ir ievērojuši uh, šo koalīciju nevarētu uztvert kā austrumu valstu koalīciju. Uh, šeit ir arābu un musulmaņu valsts. Tā nav uh, tikai tāda valsts koalīcija, ko vada ASV. Un tas ir tiešām labākais pakalpojums, ko varētu tiešām likt pretī eh, šai islāma valstī, ka šeit ir tiešām tik ļoti plaša koalīcija, šeit ir arābu valstis un musulmaņu valstis, eh, kur mērķis ir eh, beigt, likt galu šo barbarisko spēku mm, izmantošanai. Un, protams, šeit šī te amerikāņu klātbūtne ir izšķiroša, bet tomēr pirmie rezultāti ir drīzāk pozitīvi un arī ļauj uz kaut ko cerēt. Un to saka arī militārie eksperti, un viņi atzīst, ka šai blokāžai ne, nepietiek tikai rīkoties no gaisa, bet ir nepieciešams izvietot arī spēkus uz zemes. Un tikai Irākas karaspēks šeit ir, bet arī Sīrija meklē iespēju katrā gadījumā Irākā. Ir arī amerikāņi, kurus atbalsta kādi citi. Šie spēki ir transformējuši savu, um, arī kaujas grupas. Un, lai izmantotu šo armiju. Šeit ir jādomā par to, kā apturēt izsilu virzību tālāk. Tātad eh, militārā intervencija ir absolūti nepieciešama, bet tas nebūs pietiekami. Šeit ir jāpieliek arī politiskā dimensija, drošības dimensija, terorisma, apkarošanas un ekonomiskā un sociālā. Tātad cīnoties pret īsilu, ko mēs eh, varam censties panākt no Eiropas Savienības puses, mēs varētu izstrādāt stratēģiju cīņā pret ārvalstu kaujiniekiem. Un jo īpaši tie, kas ir pie mums no Sīrijas, no Irākas un kas arī uh, papildina ISIL komandas, un tāpēc ir jāstrādā ļoti cieši kopā ar Turciju, jo mm, ļoti bieži šie kaujinieki tranzītā šķērso Turciju, un tad ir vesela rinda aktivitātes, pie kurām mēs strādājam ar Turcijas iestādēm. Mēs mm, cenšamies mm, vērsties pret šiem ārvalstu kaujiniekiem, un arī ir nepieciešams arī stiprināt sadarbību sadarbību terorisma apkarošanas un robežu kontrols jomā. Robežu kontrols jomā e, Eiropas Savienība strādā ar Turcijas iestādēm un mēs e, cenšamies regulēt situāciju Turcijas reģionālos lidostās, lai veidotu zināma veida barjeras. Un no vienas puses no Turcijas puses un Sīrijas Irāks valsts no otras puses. Lūk, šādas ir aktivitātes, pie kā mēs radējam tagad, bet eh, ir jācenšas virst, nu, vērsties pie šī fenomena saknēm, kas ļāva šai islāma valstī attīstīties, un tāpēc ir jā, jāizvērš rīcība Sīrijā un Irākā. Un Irākā ir jauns premjerministrs Alabadī un viņš cenšas apvienot sun, sunītu un kurdu kopienas un uzskata, ka šo te val, valsts bagātību sadalīšana būtu jāsadala tā, lai tas dod labumu gan sunītiem, gan kurdiem. Ir, Irākas sunīti lielā mērā ir saistīti ar eh, islāma valsti. Šeit eh, ir jāatsauc atmiņā Maliki kungs, kas atbalstīja šītus attiecīgi. Tas radīja vilšanos sunītos un kurdos un lika arī sunītiem pievienoties islām valsts atbalstītāju rindās. Tātad mums ir tā, ka jaunais premists no vienas puses Mm, pievienojas sunītiem. No otras puses ir gatavs eh, arī risināt šo problēmu ar Kurdistānas reģionālo pašvaldību un eh, bijušais premjermiņas Maliki. Eh, zināmā mērā šo problēmu bija padziļinājis. Jūs zinat, ka mm, tur situācija ir tāda, ka viena daļa no federālā budžeta tiek novirzīta Kurdistānas pusē. Arī degvielas jautājums Eh, šo te, mm, šis jautājums, kas daudz gadu garumā netika atrisināts, un mm, eh, šeit ir arī Kurdistānas teritorija, par kuru notiek strīdi, un jaunais premjerministrs ir parādījis visu savu vēlēšanos tiešā veidā vērsties pre, pret šo problēmu, lai kurdi, sunīti un šīti Irāka varētu veidot eh, savu kopes eksistenci. Un droši vien jūs atcerēsieties, ka šī valsts ir tā daudz cietusi un gandrīz vai ir nonākusi jau pie sabrukuma robežas, un jūs, te jūs varētu iedomāties, pie kādām sekām varētu novest šāda situācija. Vēl par Irāku šeit ir šī ideja par politisko, ekonomisko progresu, tad virzās uz sadarbību, cenšoties īstenot arī mūsu ideju par līgumu, un mēs cenšamies arī dalīties ar zināšanām, risināt jautājumus cilvēktiesību jomā, labas pārvaldības jomā, arī, arī tirzniecības dialogs un arī Mēs gribam runāt par enerģetikas jomu, turpinām dialogu ar attiecīgām Irānas iestādēm. Lūk, tādā veidā mēs veidojam sadarbību ar Irākas iestādēm un vēl mēs cenšamies arī viņus pārliecināt, ka vajadzētu aktīvāk strādāt ar bēgļiem, kas ir pārvietoti iekšēji. Šeit ir, e, ir ļoti daudz Sīrijas bēgļu, un Bagdādas iestādes īpaši neuztraucās par viņu klāt, un tāpat laikā kurdas iestādes centās mobilizēties vairāk šī jautājuma risināšanā, un mēs cenšamies viņus pārliecināt, ka šie iekšē pārlie, pārvietotie tomēr mm, ir problēma, kas ir šajā valstī, tāpēc ir jāsadarbojas ar citām starptautiskajām iestādēm arī izsnāt šo jautājumu. Tas bija par Irāku un par Sīriju. Šis, šeit jautājums ir komplicētāks, mm, e, jo, protams, tiek uzskatīt, ka Asad režīms nav partners Eiropas Savienībā. Kas tad mums paliek? Mums ir jāpadara savu pozīciju par mērenāku, mums ir jādomā par politiku politisko konsolidāciju un militārā spēka lietošanu šajā valsti. Un e, šeit šī opozīcija valstī ir diezgan vāja un diezgan grūti ir veidot kopējo politisko platformu. Un e, arī tāpat laikā šeit Eh, ir šī militāra situācija. Opozācija, opozīcija, lai arī ir vāja, tomēr stiprina savas pozīcijas un meklē izēju situācijas noregulēšanai. Un vēl cits veids ceļš. Kā jūs zināsiet, ka ir centieni. Uh, piespiest Asada režīmu eh, vest sarunas un noregulēt situāciju pie Alepo pilsētas un tādā veidā atvieglojot cilvēku eh, ciešanas, eh, kas tur jau ir pasliktinājušās pēdējo mēnešu laikā un vēl jāmeklē politiskie risinājumi. Un vēl ir jādomā par eh, politisko sarunu procesa atjaunošanu pēc Ženēvas divi sarunu izgāšanās Un mums ir jāuzdod sev jautājums, un es arī ļoti ceru, ka mēs radīsim atbildi, ne tikai uzdosim birokrātiski jautājumu, vai ir tiešām kaut kādi priekšnosacījumi, kā mēs varētu tālāk virzīt darbu ar Asadu. Un otrs jautājums, vai nebūtu vēlams tomēr savākt visus iesaistītos pie viena galda un vest sarunas kopā tādā veidā, eh, lai Asads eh, arī būtu iesaistīts un pildītu savu solījumus tā, runājot arī ar Irānas pusi un iesaistot Krievijas pusi, un, un mēs uzskatām, ka ir jāuzsāk šī debata arī politiskā līmenī, un tas ir skaidrs, bez saruna procesa, politiskā saruna procesa uzsākšanas ir grūti iedomāties, ka uh, tuvākajos mēnešos beigsies šī asinspirts, kas jau trīs ap pusgadu Sīrijā eksistē. Lūk, to mēs darīsim Sīrijā. Sīrija, un uh, ir arī kaimiņu valsts Libāna un Žordanija, kas arī ir ļoti novainātas uh, pilsoniskās krīzes rezultātā, un uh, Libāna, zināt, vairāk kā miljons mm, bēgļu, politiskā krīze, mēs cenšamies palīdzēt, dodot um, humano palīdzību, attīstības atbalstu, lai veicinātu šos, šīs valsts spēju sniegt pa, pa, pamat pakalpojums veselības izglītības ziņā. Un Jordāna, Jordāna ar tas pats. Lūk, 15 minūtēs es centos rezumēt situāciju šajā reģionā. Merci beaucoup, uh, Misie Mangarelli. Paldies Margarēlī par šiem ievadvārdiem, un tagad es došu vārdu Aljoma Rīkundzei no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju Margarēlī kungam uzdot jautājumu, vai jūs varētu mums pastāstīt par iesaisti no Irānas puses, Irāks un Sīrijas arī. Un, uh, no otras puses informācija par citu Persijas līča valstu, Arābijas pussalu val, valsts piedalīšanos šajā situācijā. Havit kungs tālāk. Paldies, paldies Mingarelī kungam. Paldies, ka ieradāties šodien pie mums. Paldies arī par informāciju. Pirmais jautājums. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos jūsu vārdos, noteikti mēs jums varam piekrist daudzējādā ziņā, bet ko Eiropas Savienība un tās koalīcija varētu darīt? Kāda ir mūsu pievienotā vērtība, ko varam šeit piedāvāt? Protams, mums vajadzētu tur piedalīties, bet mums patiešām vajadzētu būt uzticamiem partneriem, nevis tur būt tikai skata pēc. Varbūt jūs varētu nedaudz uh, precizēt. Un, protams, uh, ir arī jādomā par atšķirīgu dalību valstu spēlējumu lomu, ņemot vērā SDP misijas ietvaros sniegto atbalstu un tāpat. Un kā jūs pareizi teicāt savā uh, runā, ir. Uh, Jāsaka, ka tas, cik veiksmīgas šīs vienības būs uz vietas, ir tiešā veidā atkarīgs no tā, cik efektīvi tās varēs vērsties pret ISIS. Vai jūs arī esat gatavi sadarboties ar ANO attiecīgiem dienestiem? Tālāk jūs runājāt par vienošanos starp valdību Bagdādē un struktūrām. Un, un eh, par tātad par valdības, eh, Bagdāds valdības vienošanos ar um, naftas ražošiem uzņēmumiem, es gribēju pavaicāt, vai šī vienošanās par um, dalīšanos ienākumos no naftas tirzniecības, eh, ko tas varētu panākt, tad šī vienošanās starp Kurdistānas struktūrām un Bagdādi. Protams, Eiropā un arī Eiropas parlamentā ļoti daudz tiek runāts arī par Turcijas spēlējumu lomu un kā tā varētu palīdzēt cīņā pret ISIS un jūs runājāt arī par ārzem cīnītājiem un arī par antiteroristu grupu, grupām par šo proporciju. Varbūt, ka jūs varētu vairāk uh, precizēt. Un ir joprojām daži, eh, kas runā, ka ir eh, jāturpina sadarboties ar Asad, ja ISIS draudi turpinās kļūt eh, vēl nopietnāki. Es un mana politiskā grupa uzskata, ka Asads ir potenciāls kara noziedznieks un mums vajadzētu vispār aizmirst par sadarbību ar viņu un pret viņu ir jācīnās bet ir cilvēki, kuru viedokļi ir pilnīgi pretēji. Es gribēju vienkārši, lai arī tas tiktu atzīmēts protokolā, tās ir mans un manas politiskās grupas viedoklis, tātad par sadarbību ar Asadu, lai cīnītos kopīgi pret ISIS. Paldies Hovita kungam un tagad Demēsmāker kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, Mingarili kungam par sniegto informāciju. Uh, ar stundas ceturksni, protams, uh, nav gana, lai ļoti labi pastāstītu par tādu sarežģītu konfliktu, kas kļūst aizvien um, sarežģītāks. Tas ir kā tāds augošs lapseņu pūznis, un tas kļūst aizvien lielāks katru dienu. Uh, koalīcijas gaisa uzbrukumi galvenokārt tiek mērķēt uz ISIS vienībām kurdu reģionā, brīvā Sīrijas valdība pieprasa, lai koalīcija mērķētu arī uz Asada režīmu atbalstītājiem. Jūs teicāt, ka jūs meklējat sabiedrotos partnerus, bet kur? Sīrijā? Domāju, ka tieši šobrīd tā varētu būt milzīga problēma, jo neviens īsti nezina, cik daudz no sākotnējajiem opozīcijas karotājiem joprojām ir aktīvi. Un, uh, kas ar viņiem notiek, vai viņi joprojām cīnās pret Asad, vai viņi cīnās pret ISIS, vai viņi joprojām var tikt uzskatīti par mēreniem, nu varbūt, ka viņi arī ir piedalījušies uh, kara nozieguma veikšanā. Kurš var uz to atbildēt? Man ir vēl daži jautājumi. Pirms uh, dažām nedēļām mēs šeit arī dzirdējām kurdu viedokli, viņi uh, arī lūdz atbalstu, viņi lūdz ieročus, Protams, ņemot vērā mūsu attiecības ar Turciju, tas ir tāds piņķerīgs jautājums, ko jūs par to visu domājat. Un nu, pat uzdotais jautājums. Tātad vai biedroties ar Asad režīmu vai nē, vai lūgt viņu atbalstu? Ko tad darīt? Jūs teicāt, ka arī Krievija šeit varētu kaut ko darīt. Ko jūs pats par to domājat? Nu, ko tad Krievija īsti varētu darīt tieši šī konflikta kontekstā, lai varētu piedāvāt uh, kaut kādu risinājumu? Un cik liels jums liekas risks, uh, ka šis konflikts varētu arī izplasties uz Kairu un Ēģiptes, uz pārējo Ēģipti? un ko mēs uh, esam darījuši, piemēram, lai varētu uh, pārtraukt finansējumu plūsmu ISIS virzienā. Ja viņi varēs, ja viņi mm, tik ilgi ir bijuši veiksmīgi un varēja arī būt pozīcijā, tas ir arī pateicoties tam faktam, ka viņi ir varējuši paši sev finansēt, tajā skaitā nelegāli tirgojoties ar naftu. Ko mēs darām, lai izsusinātu šo naudas avotu? Paldies! Paldies Demasmekara kungam! Neicas kundze, dārgie kolēģi, mums vēl ir kāds 30-40 eh, minūtes, tā tad neilgāk par 3 minūtēm katram, jo gandrīz 11 eh, runātāji vēl ir palikuši manā runātāju sarakstā. Paldies! Paldies! Es gribētu iesākumā pateikties Mingarelī kungam par ievadvārdiem, un es gribētu vēl vaicāt, ko jūs domājat par noteiktu Irāns pretnieku domām un analīzi, kas uh, apgalvo, ka šodien Asada režīms ir e, pilnībā atvērts Irānai, un šeit ir Irānas naudas ietekme, karaspēka ietekme, ir arī attiecīgi pavēlniecība no Irānas puses Un pie šīs hipotēzes eh, šie cilvēki arī pievieno tādu drūmu prognozi, ka noteiktas eh, rietumvalstis uzskata, ka ir tāda ciniska e, epatēze, ka hipotēze, ka atsevišķi, ka valsts varētu rīkoties savās interesēs, vai jūs tiešām uzskatāt, ka ir kaut kāda iespēja pretāties Asada režīmam un saistībā ar Irānu? Un kā, un kā jūs saistat šo situāciju Sīrijā saistībā ar Hezbollu un Lībiju? Paldies, Neits kundzei. Un tagad eh, Loha Bīlers. Paldies priekšsarētāji, paldies arī Migarelī kungam par šo ziņojumu. Zaļie pagājušā nedēļā organizēja viedokļu apmaiņu ar Zīrijas eh, pilsonisko sabiedrību, un viņi sacīja, ka viņu izpratnē pamatstratēģija cīņā pret islama valsti ir saistīta ar cīņu tieši Irākas teritorijā bet pārāk maz tiek runāts par noziegumiem, kas tiek pastrādāts Sīrijā. It īpaši uh, Asāda režīma veiktie noziegumi. Un viņiem bija arī uh, diezgan labi argumenti. Līdz ar to mans jautājums ir tāds, kā jūs nodrošināt, ka mēreno spēku viedoklis no Sīrijas tiek e, sadzirdēts un iekļauts Eiropas Savienības stratēģijā. Paldies! Vielen Dank. Frau Lohbīlē, uh, and now I would just. Paldies, Lohbīles kundze. Ana Gomeša, lūdzu. Paldies. Thank you. What you told. Paldies, Lingarelī kungs, paldies par sniegto informāciju. Sākumā gribētu norādīt, ka tas ir tiešām ļoti skumji, ka esam nonākuši šādā situācijā, bet dalībvalsts vēl aizvien reāli nespēja pienācīgi organizēties, uh, minist, um, misijai, lai cīnītos ar šiem draudiem un sadarbīt, sadarbotos ar mūsu partneriem vai nu, no ASV vai Arābu valstīm. Un, manuprāt, tas atspoguļo to, kāda šobrīd ir situācija Eiropā un mūsu valdībām būtu jā, jā, jānokaunās. Man ir kauns. Gribētu jums jautāt, lai varētu atbalstīt Stefanu Misturas kungu rīcību, Viņi ļoti labi pārzina situāciju Irākā. Šobrīd vairāk, ir vairāk cilvēku nekā pirms diviem gadiem, kad es uh, devos uz Sīrijas robežu Alepo. Un tur bija divi cilvēki, kas strādāja maiņās. Un arī tas ir ļoti skumji, ka Eiropas Savienībai ir šāda veida politiskais vai loģistikas atbalsts, atbalstot Tamis Turas kungu un citu kolēģu darbu, konkrēti kā tika runāts par Ale Alepo. Par Irāku runājot, es atbalstu visu, ko jūs teicāt. Tieši tā jāpiet visaptveroši. Bet jājautā, vai mūsu vēstnieks vēl aizvien vien dosies tikai uz Bagdādi un uz uh, Lielbritānijas vēstniecību un nevarēs braukt kur citur, iesaistīties sarunās ar KRG un citām pusēm. Nu, tā jau nav, protams, jūsu vaina, bet no nu, arī tur situācija tiešām nožēlojama. Es ceru, ka varēsiet nodot jaunajai augstajai pārstāvēt to, ka mums ir šīs pārmaiņas nepieciešams ātri, jo citādi un Savienības ieguldījums nekādu atšķirību neradīs. Tika runāts par Irānas iejaukšanos, bet arī Irāna ir spēks šajā reģionā, un daži norāda, ka Irāna zināmā mērā arī mums varētu būt kopīgas intereses cīņā ar šādu sunī salafistu ekstrēmistiem, teroristiem, tātad ISIS organizācijas vadību. Gribētu jautāt, vai ir kaut kādas bijušas pārdomas un kontakti Irānā, mēģinot rast sinerģijas un liekt, tātad profilaktiski liekt uh, Irānai iet šo asādu atbalsta ceļu. Viedokļi kā atšķiras gan. Un vēl kāda lieta, ko nevaram ignorēt. Kāda lieta, kas mums ļoti tuva - Libāna. Kas notiek ar Libānu? Libāna mums ir tuvāk. Nu, redzam, ka ISIS Libānā jau darbojas. Mm, cilvēkiem tiek nocirsts galvas un arī Libāna ir milzīga Eiropas Savienības kļūda. Esam tur pieļāvuši kļūdu un nav neviens citu, ko vainot. Mums ir Bernadai Leon, kas dara visu, kas viņu spēkos, viņu var izdarīt daudz. Tagad arī ANO dienesta mm, kontekstā mums viņi būtu jāatbalsta, bet situācija ir tiešām slikta. Arī Libānā šobrīd jau ir ārvalstu cīnītāji, un kas notiek, ko dara Katāra, Saudi-Arābija, Libānā? Vai Un saprotam, ka arī plūsmas uh, vidusjūrā, migrantu plūsmas uh, vidusjūras reģionā pieaugs, ja neuzlabosim situāciju Lībijā. Un arī solidaritāte ar Lībijas iedzīvotājiem nevaram aizmirst. Paldies! Liels paldies, Gomes skundze! Jureka kungs, lūdzu! Merci, euh, monsieur le président. Euh, je voulais vous poser la question. Paldies. Es gribēju uzdot jautājumu attiecībā uz kristiešu kopienas stāvokli. Jūs uh, par to nerunājāt, uh, bet uh, tad parasti mēs dzirdam no mēdījiem informāciju par um, dažādiem nežēlīgiem noziegumiem. Uh, Bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr izpētīt šo situāciju ar kristiešu kopienu. Tā arī ir varbūt tāda neaizsargāta grupa, kur ir nepieciešama mūsu solidaritāte, mums ir jāmeklē uh, konkrēti risinājumi, varbūt kādi ir risinājumi, kā labāk um, aizsargāt šīs kopienas uh, drošību, jo viņi šādu aizsardzību ir pelnījuši. Varbūt šādu informāciju jūs varētu mums sniegt. Paldies! Jurek. Uh, Paldies, Jurek kungs. Un tagad es Austrevičus kungam došu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī jums, Mingarelī kungs, par to, ka ieradāties pie mums un sniedzāt mums informāciju par jautājumu, kas neļauj jūsu departamentam nu jau mēnešu gadu garumā gu mierīgi naktī gulēt, un mēs saprotam, kādēļ tā. Divi jautājumi man būtu. Pirmkārt, kāda valsts, kas netika daudz minēta, Izrēla, un ar to saistītā polēmika. Un jā, patiešām, ja ir šīs tātad ārvalstu cīnītāju plūsmas, netīrā nauda no Jordānijas, tātad Libānas un arī lielā mērā Eģiptes, gribu jautāt, kādā veidā tas ir mainījis drošības dialogu starp Eiropas Savienību un Izrēlu. Izrēla ir vienīgā demokrātija šajā reģionā. Tā ir savas um, bažas un intereses arī attiecībā uz drošību. Tādēļ gribētu jautāt, cik lielā mērā jūs varētu komentēt dialogu starp mums, paturot prātā to, ka m, um, drošības situācija reģionā mainās un arī mainīsies. Otra lieta līča valstīm ir dziļas kabatas un ir arī spējas finansēt humanitāro palīdzību un humanitārās palīdzības operācijas un arī daudz citas darbības. Gribētu jautāt, cik lielā mērā jūs redzat šo valstu vēlmi dalīties un arī sadarboties ar Eiropas Savienību cīņā ar šiem lielajiem humanitāriem izaicinājumiem reāli uz vietas? Vai ir kāda taustāma informācijas vai viedokļu apmaiņa, mēģinot nodrošināt sadarbību, uzlabojot situāciju starp mums un šīm valstīm. Vai vismaz politiski interesi jums ir to darīt? Paldies! Liels paldies, Petras! Sabalas kundze, lūdzu. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, Jag skulle vilja veta mer om eh, den humanitāra hjälpen. Ja, paldies. Es vēlētos vairāk noskaidrot par humanitāro palīdzību, vai situācija mainīsies, vai ir kādi uzlabojumi, vai lai tiešām šī humanitārā palīdzība arī sasniedz savus adresāts, jūs tā precīzi to neizklāstījāt. Piemēram, eh, humanitāras palīdzības nonākšana arī kaimiņu valstī šajā reģionā. Un tas, kas tika minēts par prevenciju Ja mēs vēlamies eh, vainot islamu valsti, tad mums ir eh, jāliedz viņiem rekrutēt. Reģionā ir valstis, eh, no, kur var, no kurām var rekrutēt brīvi, bet arī šeit mēs Eiropā esam piedzīvojuši to, ka vesels ģimenes dodas projām lai karot Sīrijā, kā lai novērš to, ka jaunieši domā, ka Eiropas Savienība nav viņa nākotne. Jūs pieminējāt opozīciju, Sīrijas Nacionālo koalīciju, ka tas ir līdzinējais sarunu partners. Vai tā tas ir joprojām, vai mēs joprojām runājam ar šiem cilvēkiem, neskroties uz sarežģījumiem, kas ir bijuši? Tālāk eh, jūs arī sacījāt, ka Irākā lietas ir sakustējušās. Mēs ļoti ilgi uz to gaidījām. Vai jūs eh, domājat, ka Irāka turpinās pastāvēt tāpat kā līdz šim, jeb tomēr sabruks un izveidusies trīs atsevišķas valsts? Paldies! Thank you very much, Madam Seba. Paldies, Sebalas kundze. Vārds Kāna kungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī jums par šodien sniegto informāciju. Un būtu kāds jautājums saistībā ar Irāku. Un jūs pieminējat arī ISIS. Par Irāku jūs teicāt, ka ASV apmāca Irākas armiju. Vai nav tā, ka ASV arī patiesībā iepriekš Uh, neapmācīja Irākas armiju un bija apmēram 25 miljardu ieguldījumi attiecībā uz um, tīri ieročiem un kādēļ, lai tagad būtu labāks rezultāts. Otra lieta saistībā ar Irāku, cik noprotam, būs uh, referendums kurdiem un kādas tam būs sekas ir, uz Irākas esošajām partijām. Tālāk par ISIS runājot. Es pozitīvi vērtēju arābu valstu iesaistīšanos cīņā pret ISIS. Uh, ir ļoti svarīgi, lai redzētu, ka Arābu valsts arī ir uz fronts līnijas. Un par Asādu un Sīriju runājot, es uzskatu, ka ISIS problēma ir tiešā veidā saistīta ar Asādu. Un tikai pateicoties Asādu darbībām, ISIS vispār izveidojās un radās. Man ir bāžas par 3000 eiropiešiem, kas ir pievienojušies ISIS, un gribētu jums lūgt atbildēt, kā varam nodrošināt to, ka tas nenotiek. Un viens no veidiem, kā tie piesaist cilvēks, ir sociālie mēdī, un tādēļ gribētu jautāt, kādi soļi tiek spērti, lai nodrošinātu, ka jauni cilvēki nepievienojas šai armijai, un kādā veidā mēs atbalstām uh, vecākus, jo arī vecāki īsti nesaprot, kā cīnīties, ko darīt un vai ir tur kaut kādas koordinētas uh, rīcības tiek veikts. Paldies! Paldies, Hānkungs! Pēdējais runātājs, runātājs sarakstā - Narta kungs. Lūdzu! Bučas graties! Sīrija, e Irak! Liels paldies! Sīrija un Irāka tajās ir uh, ļoti attīstītas kultūras, ar attīstītu kultūras lī, līmeni, bet, nu, tur ir tāds netolerances centrs, tad, nu, jājautā, vai mm, visa šīs sabiedrības grupas, visa šo sabiedrības grupu sastarpējās interakcijas ir noduši ļoti skumjā situācijā, un tas turpinās. Un netiekam galā ar Sirāku un īri. Um, Irāku un Sīriju. Jūs arī runājat par Irākas jauno um, valdību, kas nedara pilnīgi neko bēgļu jomā. Tur jārunā gan par sunītiem, gan arī kristiešiem, bet šīti savukārt saņem atbalstu. Tas nozīmē, ka ar jaunās valdības spēku darbību stāšanos nekas nav mainījies. Situācija ir tieši tāda pat kā iepriekšējā Malīkī režīmā un um, šķiet, ka valdība neko nespēja paveikt, tādēļ gribētu jautāt, ko Eiropas Savienība dara, lai ko mainītu. Viņi saņem it kā atbalstu no mums, tomēr šķiet, ka viņi tātad strādā tikai šītu Irākas daļā. Un par Sīriju runāt, nu, jāsaka, tur m, mm, pazūd cerības ļoti um, sadalītēji opozīcijai situācija tiešām šausmīga. Un atgriešanās pie Asāda, kas ir, um, kas bija um, noziedzīgs režīms, gribētu jautāt, cik lielā mērā Eiropas Savienība strādā un iet uz jaunu risinājumu, uz alternatīvu, jo uh, Sīrijas sabiedrība bija tiešām attīstīta sabiedrība, un tagad nu, tas ir mainījies. Tālāk Turcija, kas ir um, vērā ņemams spēlētājs, arī atrodas varas pozīcijās, un tādēļ mums ir jāsaprot, ka Irāna un Turcija ir tiešām svarīgi spēki. Tad gribētu jautāt, ko jūs darāt attiecībās ar Turciju, un kādas vienošanās pastāv, vai kādas ir iespējas panākt vienošanos. Mēs, protams, saprotam, ka uh, situācija ir sarežģīta un pretrunīga, jo Irāna šobrīd atbalsta Asada režīmu, un sekulārā sabiedrība negūst atbalstu, tādēļ viņi grib jautāt, ko tad īsti mēs šeit darām. Paldies! Okay, thank you very much, Mr. Nārt. Liels paldies, Narta kungs. Šķiet, ka visi, kas vēlējās izteikties, to ir paspējuši. Nu, došu vārdu Mangarelī kungam. Nu, un viņam būs iespēja mēģināt atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. 15-20 minūtes mums vēl ir, tad, nu, lūdzu. Merci, prezident, un merci par. Paldies, priekšstādātāji, par, paldies par šiem komentāriem un ļoti interesantajiem jautājumiem. Aljo Marī kundze eh, vaicāja par kā, to, kā uzvedas šeit Irāna un eh, līča valsts. Ir, Irāns jautājumā ir skaidrs, viņi atbalsta Sīriju un, un bez Irānas atbalsta, tur ir skaidrs, Asats neatrastos vadošajā pozīcijā Damaskā. Irāna ir šeit fundamentāla loma. Arī pavēlniecības ķēde šīs te pavēlnieki principā te lielā mērā ir Irānas atbalsts un arī revolūcijas aizstāvji, un šeit šaubu nav bez Irānas atbalsta, bez Hezbollas uh, spēku sadali Sīrijā būtu pavisam savādāka. Un skaidrs, ka viņi ir izdarījuši šādu izvēlu. Runājot par līča valstīm, ar, Sīrijas jautājums ir mazāk, šeit ir mazāk skaidrs. Šeit ir um, Islāma valsts un citas valstis un grupas, kas ir arī pietiekami spēcīgas. Un šeit mēs runājam par atbalstu un ir ļoti iespējams, ka daļa no palīdzības tomēr nonāk tuvajos austrumos nevienmēr eh, tas notiek ar attiecīgo valstu eh, iestāžu zināšanu, bet, bet te ir ļoti daudz eh, labdarības organizācijas, privātas organizācijas, kas ir gatavas dot ieročus cilvēkiem, kas šodien karo. Uh, E, islāma valsts būs ļoti iespējams, tā tas ir, un šodien līča valsts arī apdraud šis sunītu režīms. Viņi zina, ka arī viņi varētu būt par mērķi islāma valsts kaujiniekiem, tāpēc viņi pievienojas starptautiskajām koalīcijām. Uh, lai aizturētu islāma valsts izplatīšanos un arī tās iznīcināšanu. Lūk, par līču valstīm to var teikt droši vien, ka noteiktas valstis tiešām piegādā bruņojumu, vai arī īpaši neskatās, kas tad ir mm, galējais saņēmējs šim bruņojumam, bet ir skaidrs, ka. Uh, dažs tas ir, viņiem, tas arī ir viņiem apdraudējums, un tāpēc viņi ir gatavi sadarboties ar starptautisko koalīciju, koalīcijas iekšienē, lai apkarotu islām valsts tālāku izplatīšanos. Kāda ir Eiropas Savienības loma šajā koalīcijā? Jā, šeit ir dalībvalstu loma un Eiropas Savienības loma koalīcijā dalībvalsti. Uh, Eh, da, dalībvalsts var piedalīties vai arī piegādāt kaut kādu mm, bruņojumu, bet nu, runājot no, par Eiropas Savienību, te ir politisks aspekts konsolidēt šo koalīciju eh, tādā veidā, lai Sīrijas un Irāks kaimiņu valsts Uh, Turcija un, un, un tā tālāk, lai neizplatītos uh, šī situācija, un, un visas šīs valstis ir daļa no koalīcijas, tā, tas ir viņa, viņu situācija, viņu uzdevums ir apturēt islāmu valsts un attiecīgo grupu izplatīšanos, un, un Lūk, tādā veidā es varētu arī rezumēt Eiropas Savienības lomu. Tad mūsu loma ir politiska, mūsu darbs ir mērķēts uz konsolidācijas stiprināšanu. Mēs cenšamies um, arī pārliecināt visus reģionālos dalībniekus, rīkoties saskaņoti koalīcijas iekšienē, un tad arī pašas um, valstis rīkojas saskaņā ar saviem plāniem. Tālāk par Bagdadas uh, Mm, vienošanos, vai šeit ir zināmi riski vai situācija ir mainījusies un nē, galējais mērķis ir saglabāts, te ir runa par neatkarīgām valstīm, bet mūsu loma tomēr ir ļoti liederīga. Mēs varētu atgādināt, ka ir ļoti svarīgi saglabāt Irāku kā vienotu valsti, lai teritoriāla integritāte un suverenitāte netiktu sadalīta un um, varētu skaidrot arī kurdiem, ka ir iespējams saglabāt autonomiju Irākas valsts iekšienē, ka autonomija būtu uh, arī saglabāta, un federālās valsts iekšienē šo nacionālo labumu sa, sa, sadalīšana tā dos labumu kā saņēmējiem, kā kurdiem, tā arī visiem pārējiem un ir ļoti svarīgi saglabāt kurdu valsts iekšā Irākā tuvākajos gados. Katrā ziņā vidējā un īstermiņā tā ir tā cīņa, kas mums ir jācīna par Turcijas lomu. Tā ir, diemžēl, diezgan uh, neskaidra. Ir pirms eh, diviem, trim gadiem Turcija laida caur savu teritoriju ārvalstu kaujiniekus, un tad viņi saprata, ka islāma valsts ir draudz arī viņiem, tāpēc šodien viņi sadarbojas ar eh, mums un ar citiem, lai pārvaldītu robežu, lai apkarotu šo ārvalstu kaujinieku plūsmu, kas iet arī pāri viņu robežām. Uh, un Turcija šodien sadarbojas ar mums un arī ar citiem. Viņi cenšas arī izsekot finanšu plūsmas, kas atbalsta Islām valstī un arī cenšas apkarot šos nelegālos naftas tirgošanas ceļus. Tādā ziņā eh, Turcijas loma ir pozitīva. Demes Mekar kungs mums teica, ka mums ir jāpalīdz jāatbalsta Irāku, tā tas ir, jo mm, šeit ir viņiem jāstrādā arī ar iekšēji pārvietām personām. Un es arī pats personīgi esmu redzējis, kā reģionālās administrācijas mobilizējas, lai sniegtu atbalstu citu šajā humanitārajā eh, katastrofā, un mums ir jāpalīdz arī kurdiem no Sīrijas, jo zinat, ka bez atbalsta eh, viņi netiks galā, un tāpēc ir ļoti eh, svarīgi veikt šo darbību arī Sīrijā. Kurdi Turcijā. Šeit ir mm, nedaudz cita situācija. Mēs PKK joprojām uzskatām par teroristisku kustību, bet eh, no otras puses mums ir jāatbalsta dialogs, ko Erdohana valdība ir uzsākusi pirms zinām laika ar kurdiem, un mēs skaidrs, ka gribam redzēt situāciju, kad eh, antagonisms starp Ankaru un kurdu mm, kopienu, lai tas neizplešas tālāk pa visu Turciju. Neic kungs, kundze, es jau atbildēju šo jautājumu. Asadu režīms tiešām ir, ir nodevis daudz pilnvars Irānai. Es jau to teicu, protams, bez Irānas atbalsta Asads nebūtu tāds, kā tas ir šodien, un tāpēc es jau teicu, ka mums ir jādomā par to, kā iesaistīt Irāņus šajā diskusijā politiskajā. Ja Un šodien sārunas par ātomu nolīgumu ir jāsaista arī ar sarunām par Irānas lomu globālā. Arī tas pats par Krieviju. Jūs jau zinat, ka mums ir ļoti daudz grūtības ar Krieviju sakarā ar to, kas notiek Ukrainā, un no otras puses mēs saprotam, ka Krievijai ir bijusi arī svarīga loma Sīrijā. Uh, un vajadzētu atsākt šo politisko virzību un jāsauc Krieviju pie galda, un lai Krievija arī varētu piedalīties globālā risinājuma meklēšanā. Lokbīler kundze vaicāja, kā mēs varētu darīt tā, lai pilsoniskās sabiedrības interesi tik uzklausītas stratēģijas izstrādē. Mums ir kontakti, kas ir pastāvīgi ar pilsonisko uh, Uh, sabiedrību, arī ar mēreno Sīrijas opozīciju. Tas notiek, bet vienmēr var darīt vēl labāk. Mēs esam gatavi izrādīt savu gatavību, strādāt ar Sīrijas pilsonisko sabiedrību, ar opozīciju, lai viņi dotu arī savu ieguldījumu mūsu stratēģijā un arī visos pasākumos, kas ir iespējami humanā, nehumanitārā palīdzībā, attīstības palīdzības sniegšanā ko Eiropas Savienība sniedz, lai atbalstītu šos iedzīvotājus. Gomeškungs uzdeva jautājumu diezgan um, nepatīkamu par vēstniecību. E, tiešām, vai joprojām e, Eiropas Savienības e, vēstniecība atrodas Britu vēstniecības telpos Bagdādē, Irākā? Jā, tā tas ir joprojām. Vai, uh, vai mēs meklējam kādus citus e, veidus. Jā, tas ir politisks lēmums. Protams, varētu meklēt kaut ko citu. Bet, ja kurā gadījumā tas ir diezgan liederīgi. Šobrīd mūsu kolēģi regulāri apmeklē Bagdādu, Bagdādi, bet uh, ļoti labi. Tomēr šis Erbila loma ir ļoti liela, viņš ir ļoti svarīgs partneris un arī palīdz mums veikt humanitāros um, uzdevumus. Šeit ir arī komisija, komunitārās palīdzības sniegšanas uh, vienība un Un tad mēs arī ar kurdu iestādēm, piemēram, runājam par šiem jautājumiem. Par Lībiju, par Lībiju, jā, situācija šeit ir šausmīga. Es mm, nezinu, vai tad būs tas pats, kas Sīrijā, Irākā, tas arī Lībijā, bet mm, tiešām tā, šeit mēs varētu teikt, ka Lībijā darbojas arī Islāma valsts neliela krastām vien, struktūra vienība. Jautājums par kristiešu kopienu Jā, diezgan grūti eh, runāt par šo minoritāti. Mums jāpievērš tam uzmanību. No otras puses, nevajadzētu sunītiem dot tādu iespaidu, ka eh, tā kā pret eh, kristiešiem ir slikta attieksme, tas mūs atstumj, un kad sunītus nogalina, tad mēs reaģējam savādāk, bet es principā saprotu, ka jūs to negribējāt teikt. Es jums piekrītu, ka mums tiešām ir jāseko visu minoritāšu attīstībai, jo īpaši kristiešu minoritātei, lai viņi nepazūd traģiskā veidā. Tātad mums jādara vairāk, lai sekotu viņu stāvokli, mums ir jādara viss, ko varam, lai viņiem palīdzētu, un tiek veiktas eh, Kurdistānā ar, der, ar derbilvies sarunas eh, par mm, šo kristiešu kopienu, arī jautājumu, kad is, ko, islāma valsts padarītiem noziegumiem šajā teritorijā. Tālāk bija jautājums eh, par drošības dialogu Izrēlā un kāda ietekme šeit. Jā, mums, protams, ir, zinām, politika. Un tad, kad mēs izvēršam iz, ar dialogu ar Izrēlu, mēs mainamies ar viedokļiem ar šo valsti, šaubu nav, ka visi šie notikumi tiek liekti mūsu sanāksmju darba kārtībā, tad, kad mēs tiekamies ar mūsu partneriem no Izraels. Kādā veidā e, Līča valsts sadarbojas ar Eiropas Savienību. Mums e, bija sadarbība Līča valstīm terorismu apkarošanas jomā, mums ir sadarbība arī tad, kad mēs diskutējam par uh, teroristu kustību finansēšanu, su, sunītu ekstremistu pārvietošanās finansēšanas jautājumu un vēl. Mēs runājam par to, kā, domājam par to, kā uh, vislabāk risināt radikalizācijas prevencijas jautājumu. Jūs zināsiet, ka ir dažādi iemesli, uh, kāpēc eh, cilvēki tiek radikalizēti, tos es neatkārtošu. Vai mēs varēsim viegli risināt komunitārās palīdzības jautājumu. Nē, Sīrijā ļoti grūti strādāt um, ar, Sīri, ar komunitāro palīdzību. Un um, mēs uh, cenšamies vienmēr atsaukties uz ANO drošības uh, padomes rezolūciju, labāk izplatīt šo humanitāro palīdzību Sīrijā. Un mēs sekojam arī Stefana divestūro sarunām um, Damaskā. No vienas puses ir šeit uh, šis uh, režīms, ar ko mums ir jāved sarunas par humanitārās palīdzības uh, sniegšanu. Um, jā, tiešām šī cīņa pret islāma valsts ir ar ideoloģisko komponentu un kā, ko, kā dar, ko darīt, lai mūsu jaunieši ne, neiesaistītos šajās rindās un kādā veidā vest šo ideoloģisko cīņu, um, ka šai kustībai nav liela sakara ar islamu, ka um, islāma valstī e, ir pavisam citi mērķi. Tātad mēs saprotam, ka šeit ir cīņa, šajā jomā darām, izvēršam arī, un mums ir e, kirk Novakova skundze, kas ir mm, pret terorismu apkarošanas koordinātore, un viņa strādā kopā ar mm, mūsu valstu kompetentajām iestādēm, kā arī iestādēm no reģiona. Un mēs uzskatām, ka šī ir joma, kur vajadzētu divkāršot mūsu mm, centienus, arī vajadzētu stiprināt robežu kontroli, vajadzētu labāk identificēt avotus, kas eh, piesaista jauniešus, kas atstāju Eiropas valstis un cīnās. Turklāt eh, jārunā arī par to, kā izplatās šie idejas, kas izplatās par sociālajiem tīkliem, eh, kas ir tas, kas padara šo ekstrēmismu ideju pievilcīgu jauniešiem. Irāks jautājumā, es, man nav kristālbumbas un. Es nevaru pateikt, eh, kas būs nākotnē. Īstermiņā noteikti jācīnās par šīs valsts viengabalai, viengabalaino struktūru. Kāna kungs eh, uzdeva jautājumu, kāpēc ASV, kas ir ir izdevusi Irānas armijas apmācībai daudzus, Irākas armijas apmācībai daudz miljonus dolāru. Irākā ir tā, ka pēdējo 5-6 gadu laikā Malīkī kungs pārveidos bija armija par šītu mili, miliciju. Un tas uh, arī skaidro to, kas notiek ar islāma valsti. Un tas arī skaidro arī situācija ap, atsevišķiem e, reģioniem. Tad darbs, ko ir veikuši ASV spēki apmācot armiju, šis darbs e, nav pazudis, bet e, šeit ir jāņem vērā arī šī politika, ko vērsa Maliki, izvērsa Maliki valdība. Tagad valdībai ir iekļaujošāka politika, tas ir mainījies, tomēr šeit garantijas ir šajā jautājumā nekādas nav. Runājot par Turciju, šeit ir nepieciešams intensificēt dialogu ar turkiem, jācenšas viņiem parādīt, ka mums ir daudz kopīgas intereses. Pirmā interese ir uh, aizskavēt islām valsts izplatīšanos, kas ir draudz pilnīgi visiem Un otrkārt jāstrādā ar Turkijam, lai sniegtu mm, vajadzīgās pārmaiņas, atbalstītu pārmaiņas Sīrijā, pārējai uz citu valdības režīmu, kas ir labvēlīgāks. Un e, Irāka ir līdzīgs interesi kā mums. Mēs gribam, lai Irāka būtu viengabalaina, vienota valsts, lai būtu lielāks progress demokrātijas likumvars virzienā. Paldies priekšsēdētājs, centos atbildēt visiem jautājumiem. Paldies, Mingarelī kungs. Es tiešām uzskatu, ka jūs patiešām centāties sniegt ļoti visaptverošu atbildi. Varbūt mums būtu interesanti arī zināt par to, kādā stadijā ir partnerības un sadarbības līguma ratifikācijas starp Eiropas Savienību un Irāku. Eiropas eh, parlaments arī ir izteicies par, eh, par šo jautājumu. Varbūt jūs varētu mums pateikt dalībās līmenī, kādā līmenī ir šis dosie. Runāt par dalībvalstīm, es eh, nevaru pateikt, cik valsts ir ratificējušas Eh, varbūt piecas, desmit valstis nav šo ratificējušas. Mēs atgādinām, ka ir šāds uzdevums un turpināsim to darīt. Eh, diemžēl mēs nevaram pilnībā eh, palaist šo līgumu, tāpēc, ka nav pilnīga ratifikācija. Bet Irāks pusi jau to ratificējas pirms vairākiem gadiem. Labi. Vim, Vimankungs no padomas mums drīz pievienosies. Un es gribēju pasvītrot un pasvītrot arī Eiropas ārējā dienesta rīcību tieši cīņā ar mēdīju cīņas jomā, jo šeit ir eh, ļoti daudz arī informācijas telpas, eh, ir runa par īsis, par um, ārvalstu kaujiniekiem, un ļoti svarīgi mums mūsu stratēģiju virzīt ļoti konsolidēti, lai mēs varētu pretoties pret šo tendenci, kas ir izvērsusies pēdējā laikā. Paldies, Minga Relī kungs, par jūsu izklāstu, un es ļoti ceru, ka mēs arī tiksimies ar jums drīz un varēsim runāt par šo un par citām tēmām, ar ko nodarbojas dienests. Paldies. Uh, dear colleagues, we will just, uh, dargie kolēģi, pacietīsimies 5-6 minūtes vēl. Un tad varēsim apmainīties ar viedokļiem ar Vimontu kungu par ārlietu padomus eh, sanāksmi. 5-6 minūšu pārtraukums. Paldies! Okay, uh, would... Labi, darbie kolēģi, aicinu turpināt šodienas sanāksmim ārlietu komitejā. Vēlos sveikt Pieru Vimonkungu, kurš ir Eiropas ārējās darbības dienesta izpildu ģenerālsekretārs. Man šeit atvainojas, ka ir mazliet nokavējis, bet kā jūs saprotat, padomē bija vajadzīgs mazliet vairāk laika, nekā tas bija sākotnēji plānots. Šodien pēc pagājušās nedēļas eksāntē eh, ziņojuma no Magarīnī kundzes mums tagad būs informācija par eh, šodienas ārlietu padomu sanāksmi. Jūs zināt, kādi jautājumi bija darba kārtībā, rītdien debatas koncentrēsies uz aizsardzības jautājumiem, līdz ar to šodien mēs šos jautājumus necelāsim. Un to noteikti apspriedīsim AFET un SEDE komitejās, tad, kad tam būs laiks. Šobrīd būtu svarīgākais uzklausīt galvenos aspektus par debatēm, kas eh, padomē tiks priestas par Ukrainu. Kā jūs zināt, mēs to šodien apspriedām ar Ukrainas ārlietu ministru Klimkinu. Tāpat arī jaunāko par tuvu austrumu miera procesu un secinājumiem par ebolu kas mums ir prioritārs jautājums un ko apspriedīsim nākamnedēļ arī plenāra sesijā Strasbūrā. Tāpat es saprotu, ka ir bijušas debates par situāciju Bosnijā-Hercegovinā pēc vēlēšanām, kuras notika 12. oktobrī, kur tika uzsākta eh, jauna institūcija veidošana Tur ir arī iniciatīvas no Vācijas un apvienotās karalistas ministra puses. Vēlējos noskaidrot, vai padomi ir skatījusi jautājumu, kas arī saistīta ar šo reģionu. Mans draugs Eduards Kūkans eh, aktīvi seko debatēm Serbijā. Tad, kad Borisovs Šešils, eh, ap, apsūdzētais eh, kara noziedznieks, ir atbrīvots. Viņš Serbijā mēģina eh, nonākt atkal publiskajā telpā, aktualizējot kara retoriku, ideju par lielāko Serbiju, par Serbiju kā lielvaru reģionā Un tas būtu jautājums, eh, kas būtu jāskatā arī Eiropas parlamentam, ka starptautiskās eh, kara tiesas eh, notiesāts kara noziedznieks var brīvi rīkoties. Un ko viņš dara savu nesenīgūto brīvību, kas, manuprāt, ir absolūti nesamērīgs. Uh, Tagad došu vārdu Vimont kungam un pēc tam sekos debats. Lūdzu, vārds jums. Merci beaucoup. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsarētāji kungs. Es vēlreiz atvainojos, ka kavējos, kā jau tika minēts iepriekš, ārlietu padomē gāja ilgāk nekā bija plānots un pabeidzās tikai pirms 10-15 minūtēm augstā pārstāva, cik, cik es saprotu, šobrīd rīko vēl preses konferenci. Pavisam ātri iziešu cauri dažādajiem darbkārtības punktiem, tematiem, kas tiks skatīti. Kā jūs zināt, svarīgākais jautājums bija par Ukrainu. Tika lemts, ka politiskās debates šajā sesijā koncentrēsies uz šo jautājumu. Augstā pārstāva vēlas pārbaudīt jaunu veidu, eh, kā organizēt ārlietu padomi, katru mēnesi liekot uzsvaru uz vienu svarīgu jautājumu, ko ārlietu ministriem būtu jāskata. Šomēnes tā ir Ukraina, nākamēnes tā varētu būt Sīrija un Irāka, bet redzēsim, kad pienāks laiks. Līdz ar to visa rīta sadaļa tika veltīta Ukrainai. Bija interesantas debatas, tur šauba nav. Debašu noslēgumā augstā pārstāve centās veikt kopsavilkumu debatēm, izdarot atsevišķus politiskus secinājumus, ir pieejams padoms secinājumi arī. Tuvāku minūšu laikā tie tiks publiskoti. Bet eh, augstās pārstāvs secinājumi bija tādi, ka mēs visi vienojāmies, ka Ukrainas gadījumā mums ir darīšana ar lielu būtisku krīzi Eiropas mērogā, līdz ar to Eiropas Savienībai eh, noteikti ir diplomātiski jārisina šī krīze, darot vairāk nekā tā ir darījusi līdz šim. Mums ir jāuzņemas iniciatīva, jābūt proaktīvākiem, gan attiecībā pret Ukrainu, gan pret Krieviju. Tāpat arī tika uzsvērts, ka ir nepieciešams uh, turpināt atsaukties uz Minskas dokumentiem, jo tie ir vienīgie teksti, par kuriem panākta vispūšu vienošanās, pat ja būtu nepieciešams dot uh, jaunu virzību eh, procesiem, kas ir aizsākušiem. ETSO, piemēram, pūlēm, veidojot eh, trispusējo kontaktgrupu, kas tieks Minskā, kurai arī nepieciešams mūsu atbalsts, un to mēs arī sniegsim. Tāpat augstā pārstāv uzsvēra, ka dokuments, kur mēs aprakstījām problēmas, tika skatīts, ka šeit vajadzētu Eiropas Sanībai rīkoties divos virzienos. Pirmkārt, attiecībā uz to, kā atjaunot mieru Austrum Ukrainā, visām lietām, kas saistītas ar Minskas dokumentu īstenošanu, uguns pārtraukšanu, šo līniju, kas ir novilkta starp abām pusēm, ECO ieteikumu robežu kontrolas atjaunošanas ar Krieviju un Ukrainu, humanitārā palīdzība. Daudzi uzsvēra to, ka tā kā mēs tuvojamies ziemai, varētu pieaugt bēgļu plūsmas rietumu Ukrainā un pat arī ārpus Ukrainas Eiropas Savienības dalību valstīs. Līdz ar to mums ir nepieciešams sekot situācijai ļoti rūpīgi un rīkoties. Un ir mm, nepieciešams arī, kā es minēju iepriekš, sazināties ar Krieviju un censties atrast veidu, kā mēs varam panākt, ka Krievija pilda Minskas saistības, eh, lai bruņojums un karaspēks, kas tur var eh, atrasties, tiktu atvilkts. Tāpat arī citi aspekti, kas iekļauti Mīnskas dokumentā, citas saistības, ko Krievija ir uzņēmusies tur. Otra daļa bija saistīta ar to, kā atbalstīt Ukrainu tās virzībā uz reformām, un tur mums ir ne, paredzēts ne tikai tās reformas, kas jau tika pieminētas asociācijas līgumā, bet arī tās, kas lielā mērā saistās ar uh, iekšējām valsts reformām valsts pārvaldē, kā nodrošināt tiesu varu Ukrainā un kā Ukrainas varas iestādēm nodrošināt valsts um, funkciju pildīšanas iespējas, vai tas ir enerģētikā, vai, vai tiesu varā, vai citās nozarēs. Uh, Bet daudz dalību valsts pieminēja arī to, ka ir nepieciešams risināt arī konstitucionālo procesu, kas ir aizsācies pirms vasaras un kur ir zinām stagnējums novērojams. Ar to mēs domājam visas idejas saistībā ar decentralizāciju valstī. Idejas, kas saistās ar minoritāšu tiesībām, it īpaši krievisku runājušo minoritāšu tiesībām, vēlētāju reformām, vēlēšanu reformām, respektīvi. Tur ir nepieciešams strādāt Ukrainas valdībai, sadarbojoties ar Eiropas Savienības dalību valstīm, un ka mums ir nepieciešams eh, mudināt Ukrainas varas iestādes pēc iespējas ātrāk pabeigt jaunās koalīcijas veidošanu, lai pēc ātrāk izveidotu jaunu valdību, jo laiks šobrīd ir ļoti svarīgs, un tas ir jāizmanto efektīvi. Un trešā daļa diskusijās bija, protams, saistīta ar atklātu dialogu uzturēšanu ar Krieviju, neskaroties uz to, kas notiek uz vietas Ukrainā, bet ka ir nepieciešams palikt arī stingriem, nepiekāpīgiem Krievijas priekšā, atgādinot viņiem, ka ja nebūs uzlabojumu situācijā uz vietas Ukrainā, mums būs nepieciešams nāk klajā ar jaunām sankcijām. Šobrīd tas, ko ministra lēma šodien, ir aicināt eh, padomu, respektīvi korepēru, nākamajās divās nedēļās līdz mēneša beigām nāk klājā ar jaunu sarakstu Ukrainas separātistiem pēc tā saucamajām vēlēšanām Donbasā. Kā jūs atceraties, mēs tās saucam par neleģitīmām un nelegālām. Šodien tika izlēmts papildināt eh, sārakstu ar personām, pret kurām ir vērstas sankcijas attiecībā, attiecībā uz ma, eh, viņiem piedarošu eh, līdzekļu iesaldēšanu un uh, ceļošanas aizliegumiem. Mēs turpināsim uzraudzīt situāciju un rīkosimies, ja būs nepieciešams. Tādējādi mēs uzsveram to, ka joprojām pastāv iespēja īstenot arī ekonomikas eh, sankcijas, bet tas šobrīd nav ierosināts. Interesants arī jautājums ir par Krimu. Un atkārtoti apliecinājām to, ka mēs nekādā veidā neatzīstam Krimas aneksiju. Kā jūs zinat, mēs jau arī esam lēmuši par tirzniecības aizliegumu un investīciju aizliegumu vairākās nozarēs, transports, enerģētika un tā tālāk. Un skatīsimies, vai nepieciešams darīt ko vairāk. Līdz ar to Komisija un arī Eiropas ārējās darbības dienests pie tā strādās. Tātad tas bija tas, ko lēma par Ukrainu. Pēc tam bija pusdienas, tur mēs apspriedām tuvu austrumu mieru procesu. Kā jau jūs priekšsarētāji kungs sacījāt, mums ir padomas secinājumi, kas tika pieņemti pēc eh, pusdienām. Pusdienu laikā pārsvarā augstā pārstāve no vienas puses un daži no ministriem, kas bija apmeklējuši šo reģionu, dalījās savā pieredzē savos iespaidos. Tāds pārsvarā tāds atsevišķi konstatācijas. Pirmkārt par to, ka gan Izraēlas pusē, gan Palestīnas pusē izskatās, eh, ka galvenā perspektīva saistīta ar tuvajām vēlēšanām Izrēlā. Līdz ar to Izraels valdība baidās uzņemties jaunas iniciatīvas. Tas vairāk eh, pielīdzinoties radikālākajiem e-, elementiem koalīcijā, un otrs puses arī liels grūtības valsts vienotības eh, valdībā Palestīnas pusē spēt pārvarēt eh, šos eh, domstarpības starp Palestīnas eh, varas iestādēm un Hamas. Šis sadalījums joprojām ir spēkā, viņiem vienprātības nav. Līdz ar to tur īpaši cerību nav, diemžēl. Tālāk diskusijas saistībā ar notikušo reģionā, tāpat arī Ņujorkā tika runāts par iespējām jaunu ANO drošības padomas rezolūciju, kas tiek šobrīd apspriesta. To prasa Palestīnas pašpārvalde. Un tādējādi tiktu noteikts termiņš Palestīnas pašpārvaldes atzīšanai okupētais teritorijās un gazas sektorā. Tad viss šis jautājums ar šo rezolūciju ir saistīts ar to, vai būs deviņas balss par vai nē. Un ja būs, tad būs veto no vismaz vienas no lielajiem pieciem pastāvīgiem locekļiem. Līdz ar to Jāskatās, kā no tā var izvairīties, kā mēs varētu pārliecināt Palestīnas pašpārvaldi, censties apspriest un grozīt šo rezolūciju, lai tā būtu pieņemamāka e, vairākumam, deviņiem vai vairāk locekļiem drošības padomē. Un trešā tēma saistīta ar Nacionālā parlamentu iniciatīvu par Palestīnas atzīšanu, Palestīnas pašpārvaldes atzīšanu. Tas ir noticis jau Zviedrijā. To pieņ, lēmumu pieņēma valdība pati. Tāpat arī Londonā apakšpalātā. Un tas varētu notikt drīzumā arī Spānijā, Francijā un arī, iespējams, citās dalību valstīs. Daudzi ārlietu ministri izteicās, lai uzsvērtu to, ka lēnām šā, e, šāds tendences ir novērojams viņu valstīs. Un tālāk pārējais ir padomu secinājumos. Pēc pusdienām bija debats par ebolas vīrusu Tā, tur komisijas pārstāvi, kuri atgriezušies no brauciena pa trim Āfrikas valstīm, uzsvēra situācijas um, nestabilitāti, kaut arī mēs šur un tur redzam uzlabojums Liberijā. kur inficēto cilvēku skaits stabilizējas Sierra Leone tomēr tā nav, Gvinējā arī nē. Līdz ar to joprojām pastāv bažas, ka situācija varētu pasliktināties. Līdz ar to ir nepieciešami jauni eh, medicīniskie centri, vairāk ārstu, iespējas evakuēt šos darbiniekus, ja tas būtu nepieciešams, un tur darbam jāturpinās. Tāpat Bija arī pieminēta iniciatīva, ko Vācija un Francija uzņēmusies izveidot balto ķiveru iniciatīvu, kas būtu tāda īpašā ātrās rīcības vienība, kas varētu vajadzības gadījumā ātri rīkoties. To nevajadzētu šobrīd sasaistīt ar ebolu, jo tad pašreizēji pasākumi būtu apdraudēti, pievēršot pārāk lielu uzmanību šī jautājuma risināšanai, tāpēc ir nepieciešams šo iniciatīvu apspriest, bet kā atsevišķu procesu ar atsevišķu laika grafiku, nodalot to no tā, kas tiek darīts ebol sakarā. Tālāk par Bosniju. Priekšsarētai daži ministri tiešām atsaucās uz šīs valsts politiskā līdera sacīto, un vairāk no viņiem teica, ka ir jārēģē uz to, to mēs arī pētīsim. Diskusijas bija par to, ka atzinīgi tiek vērtēt Vācijas un Lielbritānijas jaunākās iniciatīvas, jauns veids, kā skatīties uz Bosnijas problēmu, un jauns veids, kā veidot uh, nosacījumu izpildes grafiku, kurus mēs izvirzam Bosnijai, tādu nevis kā priekšnosacījumus, bez kuriem neko nevar paveikt. Iespējams, ka ir nepieciešams e, izkustināt šo procesu no vietas, līdz ar to balstoties uz tādu savstarpēju uzticēšanos, censties virzīt šīs valsts politiķus e, tajā virzienā, ka viņi varētu pieņemt reformas, kas ir nepieciešams. Un, lai varētu izkustināt eh, paplašanāšanās procesu, nevis uh, iestrēgt šādā bezizējas situācijā. Protams, ka nepieciešams daudz darba vēl, lai redzētu, kā to īsti varētu īstenot praksē. Tāpat mēs uh, pieņēmām zināšanai, ka vēstnieki vairāk dosies uz Bosniju, uz Hercegovinu un atgriezīsies ar interesantu ziņojumu, uz kur pamata mēs tad tālāk strādāsim pie šiem jautājumiem. Un um, pa Bosniju vēl visi piekrita, ka situācija sarežģās. Kā jūs zināt, bija arī iespēja, ka Madridē varēja būt konference divu dienu, kur vairāk nekā 20 valstis būtu varējuši skatīt šo situāciju, tomēr beigās tika izlēmts, ka labāk varētu būt uz laiku atlikt šo konferenci, kamēr situācija vēl ir ļoti delikāta un nestabila. Bet visi vienojās, ka ir nepieciešams pieturēties pie idejas, ka mēs atbalstam ANO ģenerāls sekretāra īpašo vēstnieku Benedina de Leon pūlēm, kuras galvenokārt vērstas uz to, lai virzītu uz priekšu nacionālo dialogu starp dažādajām partijām, ņemot vērā neseno lēmumu, kur pieņem ko Lībijas konstitucionālā tiesa, kas nesenās parlamentāra vēlēšanas ir anulējusi. Līdz ar to ir nepieciešams veidot institucionālo ietvaru, un tāpēc ir nepieciešams nacionāls dialogs. Bet dialogs tur ir sarežģīts, jo puses savstarpēji nerunā un pārsvarā ķeras pie militāriem risinājumiem, cenšoties ar ieročiem panākt savu. Tā kā šeit tiešām ir jāatrod iespējas nolikt ieročus un atgriezt visas puses pie saruna galda. Bet tika lemts, ka ministri atgriezīsies pie šī jautājuma cik drīz vien iespējams, jo daudz kas vairāk vēl ir sakāms par to, un mums tikmēr vajadzētu nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai tiktu skaidrībā par to, kāds ieguldījums eh, Eiropas Savienība varētu dot eh, tām polēm, ko veic ANO. Uh, Varu tikai papildināt vēl, ka brokastīs bija diskusijas par ārlietu padomas darba metodēm, tātad saistībā ar to, ko es minēju iepriekš, ka vajadzētu katru sesiju koncentrēties uz vienu konkrētu jautājumu, īsāku darba kārtību, labāku sagatavošanās dokumentiem, secinājumu projektu un kas ir saulēcīgi jāizsūta, lai visi var sagatavoties. Un arī par to, kā labāk organizēt šīs diskusijas, lai tās būtu dzīvīgākas, vairāk politiski orientētas un vairāk uz rīcību orientētas nekā tas ir šobrīd. Visi piekrita, ka tas ir tiešām ir nepieciešams, bet visi bija piesardzīgi attiecībā uz to, kā to īsti panākt, jo galu galā uh, jautājums ir saistīts arī ar laiku. Šīs tikšanās nav tik garas, tikai vienreiz mēnesī, un tad varbūt labāk ir organizēt papildus eh, ārvalstu padomei ikmēneša sesijai vēl citas sesijas, tādas neformālākas. Bet pie šī jautājuma atgriezīsies visdrīzāk nākamajā mēnesī neformālā diskusijā skatoties, vai ir iespējams padziļināt šo diskusiju tālāk par darba metodēm. Ar to es arī noslēgšu savu uzstāšanos. Euh, Paldies, un tagad mēs sāksim diskusiju. Pēterlis kungs būs pirmais, kas runās. Eh, eh, Paldies paldies par jūsu izklāstu, pastāstot mums par uh, padomas secinājumiem šodien. Biju gandarēts nevien dzirdēt par jauno darba metodi, bet arī par to, Mm, ko jūs teicāt par Ukrainu un Bosniju, ka šeit ir eh, jauns iespējas pavērušās. Uz reformām liktais uzsvars patiešām ir eh, pareizi izvēlēts. Un es vēlētos, lai uh, labai pārvaldei tiktu pievērsta īpaša vērība. Tas uh, neskar tikai Ukrainu, bet arī uh, daudzas citas valstis, kas ir mūsu partneri. Un tādēļ mums ir eh, rūpīgi jāvēro, kas šajās valstīs notiek, eh, līdz taks viņiem arī sniedzot palīdzīgu roku reformu procesā. Diskusijas par Bosniju un Hercegovinu man arī uh, dod pamatu optimismam, ir laiks rīkoties pēc tik daudziem stagnācijas gadiem vai pat regresa gadiem. Mums ir jādara kas vairāk, un man patiešām uh, bija prieks dzirdēt ka jūs teicāt, kaut kas patiešām ir uh, sā, sakustējies. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu intereses un prognozēju, ka Līdzīgas ambīcijas, kā veidojot dialogu starp Serbiju un Kosovu, ir jāizmanto arī Bosnijas gadījumā, un mums ir uh, vēl vairāk pieredzes izvēršot šādus dialogus, un es ceru, ka viss notiks tā, kā jūs šodien ieskicējāt mūsu acu priekšā. Paldies, tagad Hovita kungs. Thank you very much and uh, well. Paldies, Vimon kungs, prieks jūs redzēt. Mēs uh, sveicam jūs arī ielašanā un Mums arī ir bijušas diskusijas ar Margarīnu kundzi. Mēs esam ļoti optimistiski noskaņoti šajā kontekstā. Tagad jautājumi par Ukrainu. Tātad secinājumos šķiet, ka šeit nav nekas eh, pārāk jauns vai kaut kas ļoti atšķirīgs no iepriekšējiem secinājumiem. Vai jūs varētu teikt, eh, ka ir kaut kas tāds, kas varētu dot jaunas cerības, ņemot vērā ES pozīciju attiecībā uz Ukrainu, salīdzinājumā ar uh, iepriekšējām padomēm. Protams, uh, ir dažādi fakti, kas ir noticis kopš secinājuma pieņemšanas un neredzu šeit neko pārāk jaunu. Tika runāts par uh, vienošanos konstitūcijas sakarā. Uh, jūs tam pieskārāties. Es patiešām būtu ļoti priecīgs, ja Vimon kungs varētu tā detalizētāk ilustrēt. Un tika tāpat runāts par dažādiem pasākumiem pret uh, separātistiem un secinājumos tiek runāts arī par nelegāliem bruņotiem spēkiem Ukrainā. Uh, Es gribētu. Eh, ja mēs runājam par sankcijām, pateikt, ka eh, šie abi spēki ir saistīti par Palestīnu, vai jūs varētu precizēt? Vai ārlietu ministri teica, ka Palestīnas atzīšana Francijā, Spānijā un citās valstīs tiks izskatīta parlamentā, vai tātad valdības izteica šo priekšlikumu? gribēju, lai te patiešām viss tiktu pateikts tātad uh, pilnīgi precīzi. Un uh, eh, Morgarīnī kundze devās uz reģionu, vai kāds uh, to kaut kādā veidā komentēja, ņemot vērā arī Palestīnas valsts statusu. Un ko par to teica ārlietu ministri. Tālāk par Bosniju Hercegovinu. Es eh, šķiet dzirdēju no Vimonta kunga, ka padomu pie tā atgriezīsies, bet bija arī vācu iniciatīva. Vai anglo-vācu eh, iniciatīva tika pieņemta vai nē? Vai tās bija tikai diskusijas? Tātad anglo-vācu iniciatīva. Vai tā tika plašāk apspriesta padomas kontekstā šodien? Paldies, Hovit kungs. Demēs Māker kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Vimon kungam par informāciju. Vai drīkstāt atgriezties pie Ukrainas? Man ir arī daži jautājumi par šo valsti. Jūs teicāt, padome uzskata, ka ir jāpalīdz bēgļiem. Te tika runāts par 400 tūkstošiem valsts iekšienē pārvietotu cilvēku. Nu, tas bija šķiet pēdējais skaitlis, ko es dzirdēju. Es eh, pirms vasaras atvaļinājuma biju Dņepro Petrovskā, un tad jau tur eh, ieradās tūkstošiem cilvēku no Donbasas, un jau toreiz varēja lēst, ka šiem cilvēkiem būs nepieciešama palīdzība, un eh, vietējā valdība arī bija, nu, vienkārši padavusies. Uh, un vasara jau ir pagājusi, ziema ir sākusies, un ļoti daudziem no šiem cilvēkiem tagad ir gaidām grūti laiki. Uh, ja viņiem nebūs gana palīdzības, tad vienu brīdi viņi var parādīties mūsu galvaspilsētās. Nu, kas tad notiks? Un, ja padoms saka, mums ir kaut kas jādara, mēs kaut ko darīsim. Nu, ko konkrēti jūs darīsiet, cik ātri tas notiks, kāda būs šī palīdzība, cik konkrēti tas viss būs. Krīmas aneksija, daļa no aneksijas, tātad. Uh, aneksija tika noraidīta un padome eh, to ļoti labi apzinās. Un jāsaka, ka cilvēktiesība situācija Krīmā tagad ir dramatiska. Tur cilvēki tiek laupīti, dr viņiem tiek draudēts, arī Krīmas tatāri īpaši cieši, vai arī par to tika diskutēts, un vai ir bijuši kādi mēģinājumi kaut ko darīt lietas labā. Un visbeidzot, netika spriest par jaunām ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju, šķiet arī tāda nolūku nebija, bet vai padomē šķiet, ka ar pašreizējām sankcijām ir pietiekam, vai tās ir pietiekam mērtiecīgas, un vai īsākā laikā, pateicoties sankcijām, varēs uh, Krieviju, uh, teiksim, pamudināt uh, izturēties tā konstruktīvāk. Paldies! Paldies, Mark! Edvards Kukans lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ģenerāla sekretāra kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju. Jūsu izmantotā pieeja patiešām eh, tiek augstu vērtēta arī mūsu vidū. Man ir tikai viens jautājums par Bosniju un Hercegovinu. Padome eh, anglo-vācu iniciatīvai eh, pievērs daudz uzmanības. Tas man patiešām. Mm, ļoti labi patika un domāju, tā ir ļoti drosmīga jauna iniciatīva, rūpīgi ar to iepazinos, tur ir daudz eh, oriģinālu domu, eh, daudz oriģinālu priekšnosacījumu, ņemot vērā to, kāda situācija valstī valda jau pārlieku ilgi. Un Es esmu priecīgs, ka ārlietu padome to uztvēr nopietni un ceru, ka tā nepaliks par divu valstu iniciatīvu. Ja runājam par Bosnijas Hercegovinas politiķiem, vajadzētu skaidrot, ka šis ir jauns brīdis, jauna izdevība turpināt ceļu uz priekšu. Uh, Un viņiem šī izdevība ir jāizmanto, un tā par tādu ir arī jāuzskata. Un šī iniciatīva ir patiešām, tajā ir arī tāds radošais gars, un ja tā cietīs neveiks, nu tad lai Dievs stāv klāt Bosnijai Hercegovinai. Es nezinu, kā tad vēl mēs varēsim uzlabot tur valdošo situāciju. Es nezinu, kādu valodu mums ir jāizmanto, varbūt jāizdomā kaut kādi jauni vārdi, lai viņiem pastāstītu, cik nopietni ir situācija valstī. Eiropas Savienības uh, gatavība palīdzēt, tas patiešām ir augstu vērtējums fakts. Jūs uh, teicāt, jūs teicāt arī kaut ko tādu iedrošinošu un cerības viesošu, bet īstenībā, nu, ir jāpāriet arī no vārdiem pie darbiem. Paldies, Āna Gomeša. Vimankungs, paldies, ir ļoti jauki jūs šeit redzēt atkal uh, zālē. Mans kolēģis Ričards Hovics jau vaicāja par mm, to, uh, kādas atskaņas bija Margarīnī kundzes vizītē Gazā, vai jūs jau, nu, esat dzirdējuši varbūt jūs dienas gaitiņos, uh, ko viņi par to ir uh, domājis, ko viņi ir teikusi, vai ir kādas, teiksim, reperkusijas, un vai pateicoties šai vizītei varētu arī uh, gaidīt kaut kādu procesu pātrinājumu. Uh, Vai jums šķiet? ka tas vainagosies ar konkrētiem panākumiem, ņemot vērā eh, Margarīnī kundzes eh, apmeklējumu Gazā. Tālāk. Bernardino Leons, kā ANO pārstāvis vēlas izveizot, izveidot nacionālu dialogu, un es neesmu pārliecināta, godīgi sakot, un lielā mērā tā ir arī mūsu vaina. Es šeit runāju nevien par ANO dienestiem, bet arī par mūsu dalību valstīm, kas nevar koordinēti darboties. Un tas ietekmē arī mūsu agrāk vai vēlāk tas skārs um, mūs, ISIS darbojas, viņi kļūst aizvien aktīvāki. Nu, viņi var saņemt ciet Maltā kādu, Tunisijas vēstnieku, cik ilgi tas prasīs, un arvien jauni cilvēki, aizvien no jaunu cilvēku tiek nogalināti, galvas viņiem tiek cirst nost, vai dalība valsts saprot, kas notiek, vai viņām šķiet, ka viņas kaut kādā leiputrijā atrodas. Thank you, Madam Gomez, and the last... Paldies ja nemaldos, Milānimo kundz, kungs, Milan Monu kungs pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi. Pirmais par Ukrainu. Bija uh, arī atskaņas no Brisbēnas, eh, Brisbēnā notikušā samita, G20 samita, tur eh, bija Putina kungs. Viņš arī divpusējā kārtībā tikās ar uh, Eiropas līderiem. Varbūt jūs varētu kaut ko vairāk par to pastāstīt. Otrs jautājums. Vai Morgarīnī kundze, piemēram, dodoties uz gazu, domāja arī, kā padarīt Eiropas lomas, Eiropas Savienības lomu tādu redzamāku, taustāmāku. Es domāju, ka tas bija padomas un Morgarīnī kundzes nolūks spēlēt tādu politiskāku lomu, bet kā to varētu īstenot, vai jūs šeit domājat par tādu trīspusēju kontaktu grupu? kas tur piedalīsies. Un uh, separātisti, krievi, ukraini. Tālāk. Eiropa vēlas uh, būt pārliecinošāks politiskais spēlētājs. Nu kā tas notiks? Uh, uz kāda pamata balstoties, eh, kāda būs eh, struktūra vai būs kontaktgrupa, jāsaka, ka Ukraina šajā trīspusējā grupā ir visai nelīdzsvarot pārstāvēta. Krievi ir pārāk spēcīgi. Man šķiet, ka patiešām šī grupa ir nelīdzsvarota, tas nāk par ļaunu Ukrainai, tālāk vidēja austrumi. Tuvie austrumi, jūs runājāt par uh, vēlēšanām, kas tuvojas. bija mēģinājumi desmit mēnešu laikā uzsākt miera procesu. Un, ņemot vērā vēlēšanu tuvošanos Izrēlā, situācija varētu pasliktināties. Ko par to visu domā Margarīnī kundze, ņemot vērā uh, to, ko viņa pati savām acīm redzēja reģionā? Uh, vai būs kaut kādas jaunas sarunas. Es esmu skeptiskāk noskaņots par pašu Morgrīnī kundzi, bet, nu, ko viņa paņēma līdz kā tādus iespaidus no šī reģiona. Paldies! Paldies, kolēģi! Šķiet, ka <clears throat> pulkstens 19. Eh, mums eh, beidzās darbā laiks tūkiem, bet mēs vēl varam 10 15 minūtes dot jums vārdu, lūdzu. Paldies, centīšos runāt lakoniski un atbildēšu uz uzdotajiem jautājumiem par Ukrainu. Vairāki no jums uzsvēra, ka padome ir e, paudusi savu nostāju, proti Ukrainā ir ļoti liela vajadzība pēc labas pārvaldes, un padome par to izteicās arī Hāna kungs komisārs teica, ka pateicoties asociācijas nolīgumam, uh, Arī Ukrainas puse ir apņēmības pilna īstenot visas nepieciešamās reformas, un tagad ir e, beidzot jāsāk strādāt pie tādas konkrētas ceļa kartes e, reformu realizācijai, vai mēs runājam par valsts iestādēm, enerģētiku, cīņu pret korupciju vai, un tā tālāk un tā joprojām. Visas dalība valstis uzskatīja, ka tā ir pareizā pieeja. Mēs esam gatavi atbalstīt Ukrainu visiem spēkiem, arī finansiāli. Mēs to esam darījuši un turpināsim to darīt. Bet ir eh, jābūt arī eh, tādai atgrieziniskai saiknei, ir jāsasniedz eh, progress attiecībā uz reformām. Tas bija ļoti spēcīgs signāls Ukrainas virzienā, ko mēs raidījām, un uh, Um, diskusiju laikā uh, to dzirdējām atkārtot. Hovita kungs, jūs runājāt par nelegāliem spēkiem. Es nezinu, vai te bija kaut kādas pretrunas Ukrainā. Uh, Un vai tur bija kaut kas uh, pretrunīgi teikts mūsu secinājumos? Es domāju, ka mūsu secinājumi ļoti labi sasaucas ar to, ko esam teikuši iepriekš, un mēs tur varbūt vēl papildinājam, ka uh, ir jāpievērš uzmanība tam, uh, kā Ukrainai veiksies reforma procesā. Mēs teicām, ka nelegālajiem uh, bruņotiem spēkiem ir jātiek uh, izvestiem no teritorijas un. Uh, Varbūt jūs jau to ievēra, ievērojāt. Tas arī sasaucās ar Brisbēnā notiekošo, kad Br Putins teica, ka viņš nevēlas Austrum Eiropā iesaldētu konfliktu, viņš nevēlas apdraudēt Ukrainas teritoriālo integritāti un bija uh, vismaz daudzums dalību valstu vēlējās saprast, vai patiešām Putina kungs domā to, ko viņš saka, vai, vai tie ir patiesi vārdi. Nu, varbūt, eh, ņemot vērā šos izteikumus, ir iespējams veidot jaunu dialogu ar Krieviju. Bet tas patiešām, to mēs varam uztvert nopietni tikai tad, ja Krievija ir gatava pēc burtu un gara ievērot Mīnskas protokolā atrunāto to Milan Monkungs uzdeva jautājumu, ko konkrēti mēs vēlamies darīt, kāds var izstīties eh, šis formāts, struktūra. Tātad mēs darīsim visu, kas nepieciešams, lai varētu eh, ieviest stabilitātu un drošību šajā teritorijā. Šodien padomē. Nu, tas ir ļoti, tā ir ļoti vērtīga atziņa. Visas dalību valstis pasvītroja, ka Eiropas Savienībai ir jābūt klāte šo klāt esošākai, eh, tad, kad ir diplomātu tikšanās un eh, visas citas tikšanās, lai varētu atrast ceļu ārā no šīs krīzes. Jūs teicāt par eh, šīs grupas formātu, par to, ka tur piedalās separātisti. Krievija un Ukraina, mēs vēlamies šo grupu atbalstīt, to vada ECO prezidents Taglajā Vīnī un mēs ceram ka arī Maskava atbilstīs šo ideju, un mēs, protams, arī kā ES vēlamies, lai visas puses apsēstos pie sarunu galda. Tagad šī trīspusējā grupa jau nav varējusi panākt pārāk daudz no uh, Mīnskas protokolā teiktā, bet mums ir uh, tā tad jāiedveš jauna dzīvība šajās sarunās. Un bija arī šī Ženēvas konference, kurā ES piedalījās. Uh, nu, šī sanāksme notika tikai vienu reizi, 17. aprīlī. Tur piedalījās ASV, Ukraina, Krievija un Eiropas Savienība. E un arī Baronis Eštona tur piedalījās, bet uh, otrās sēdes tā arī nekad nebija, jo Krievi teica, viņi vēlas, lai separātisti piedalās Ukrainas delegācijā, un Ukrainas valdība uh, atteicās. Un mums jāpadomā, vai mēs varam atkal uh, sarīkot vēl vienu uh, tādu Ženēvas uh, konferenci līdzīgā formātā un. vai, vai līdzīgu veidu dialogu, kas uh, nestu konkrēts augļus. Ja runājam par bēgļu skaitu, es nevēlos uh, tagad uh, maldīties jums pateikt neprecīzus skaitļus, bet saskaņā ar uh, vasaras sākumā uh, Mm, sniegtajiem ANO datiem bija 300, 200 tūkstoši uh, Ukrainas bēgļu, kas devās no, uh, uz austrumu Ukrainu, un bija apmēram pusmiljons cilvēku, kas devās uz Rostovu, uz Krieviju, un es atvainojos, apmēram 200 tūkstoši bēgļu, kas devās uz Krieviju, un šiem cilvēkiem ir nepieciešams vairāk uh, Uh, humanās palīdzības, ņemot vērā arī skarbos uh, laika apstākļus. Jāsaka, ka Eiropas Savienība ir bijusi viens no galvenajiem donoriem. Un mēs centāmies sniegt uh, pēc iespējas vairāk palīdzības, tur uz vietas darbojās sarkanais krusts, ANO aģentūras piedalās šajā darbā un arī dalību valstu humānās palīdzības aģentūras. Um, tur uz vietas sniedz palīdzību un e, kaut kas jau notiek, bet ar to vien nepietiek. Ir arī e, bēgļi, kas ir devušies uz rietumu Ukrainu, e, pateicoties ģimenes saiknēm, viņi tur ar, piemēram, pie saviem radiem e, atraduši patvērumu, bet es domāju, ka ņemot vērā e, laika plūdumu šī problēma varētu vēl vairāk samilst. Par Krīmu jums ir pilnīgi taisnība, Krīmas tatāri cieš, cilvēku tiesības tiek pārkāptas, mēs. E, uzmanīgi sekojam eh, tam, kas tur notiek, un arī eh, secinājumos to pieminējām. Mēs arī domājam par sankcijām pret Krīmu, lai varētu vēl eh, spilgtāk demonstrēt, ka mums šī situācija nav pieņemama. Ja runājam par ekonomiskajām sankcijām, šķiet, ka tās kaut ko ir panākušas. Un ministri teica, ka šeit netiek runāts tikai par uh, Krievijas ekonomiskajām uh, grūtībām, zināmā mērā tās ir izskaidrojams ar mūsu sankcijām, bet ņemot vērā arī, mm, protams, mēs nevaram piemirst arī naftas cenu kritumu, kas visai spēcīgi ietekmē Krievijas izaugsmi, un arī rublis ir zaudējis savu vērtību ļoti ātri. Uh, Mums ir e, jāpagaida, laiks, e, nāks laiks, nāks padoms, un ja uz vietas e, būs vēl kā dramatiski notikumi, tad mums būs jāatgriežas tātad pie sankciju apsvēršanas, pie jaunu sankciju apsvēršanas. Runājot par Bosniju Hercegovinu, ļoti daudzi no jums pareizi teica, ka ir spērts solis pareizajā virzienā. Šodien pieņemtie lēmumi pierāda, ka anglo-vācu e, iniciatīva bija ļoti vērtīga, bet arī citas dalību valstis nāca klajā ar vērtīgiem priekšlikumiem, piemēram, Horvātija pirms dažiem uh, mēnešiem piedāvāja ļoti interesantus priekšlikumus arī Benelux valstis, tāpat līdz ar to ir grība kaut ko darīt, eh, virzīties uz priekšu, un šķiet, ka šodien eh, satikās eh, visi, kas tikās, visi ministri bija tādi kā domu biedri, viņi saprata, ka ir pienācis laiks uzņemties iniciatīvu, mēs nedrīkstam šo jautājumu izsvītrot no savas darba kārtības un, protams, Eh, šie eh, jaunie priekšnosacījumi varbūt eh, bija pareizais solis, lai varētu panākt progresu par Palestīnu runājot. Ar kādiem iespējām tad mājās atgriezās Margarīnī kundze? Nu, tie bija daudz šķautņaini. Situācija Gazā joprojām ir e, diezgan dramatiska, neskatoties uz vienošanos starp Izraēlas iestādēm un ANO aģentūrām. Gazas atjaunošana norisinās ļoti, ļoti lēni. E, viens, e, ne tikai tas, ka e, priekšnosacījumi tiek īstenoti ļoti lēni, kavē Gazas atjaunotni, bet Tad, kad beidzās uh, vardarbības uh, pielietošana Gazā, Palestīnas pašpārvaldēji arī vajadzēja uh, tur runāt spēcīgāk valodu, un tās klātbūtne joprojām Gazas sektorā nav jūtama, jo ir nodalījums starp Hamas un Palestīnas pašpārvaldi. Uh, šeit joprojām ir tāda ļoti uh, dziļa plaisa starp abām struktūrām, un uh, mēs nevaram būt nu, ļoti lepni ar sasniegto, mums ir jādara vēl daudz vairāk. Ko tad Eiropas Savienība šeit var darīt? Protams, jāturpina diskutēt ar mūsu partneriem, ar amerikāņiem. Džons, Džims Kerijs uh, domā uh, par jaunas iniciatīvas uzsākšanu ir eh, jāturpina diskutēt ar mūsu partneriem, eh, vai kvartets var pieņemt risinājumu, kaut kādu lēmumu, protams, ir arī jāapzina citas valstis reģionā, varbūt, ka varētu uh, Eh, atkal šeit pavērtīs kāda izdevība. Arābu valstu iniciatīva šķiet pēdējā ir datējama ar 2002. gadu ar Beirūtas plānu. Nu jau krietnes laiciņš ir pagājis kopš tā brīža, tādēļ eh, Arābu līga arī varētu iesaistīties turpmāk progresa panākšanā. Mums ir jādiskutē eh, ar saviem partneriem, lai saprastu, kur Eiropas Savienība var piedāvāt šo pievienoto vērtību, lai mēs varētu reģionā darboties kā pilnvērtīgi politikas spēlētājs. Nu, pārāk viegli mums neklāsies, eh, apstākļi uz vietas nav tie izdevīgākie, bet mums ir vis, ar visiem spēkiem jāizmēģina izvairīties no turpmākiem eh, vardarbības uzliesmojumiem. Runājot par Palestīnas valsts statusa atzīšanu, tas eh, ir arī dalībvalstu kompetencē, un šeit ir jānodala eh, tās iniciatīvas, eh, ko izstrādā eh, nacionālajie parlamenti, un tas varētu atšķirties no valdību iniciatīvām. Un Francijas asamblēja un otrā palāta drīzumā pieņems lēmums. Nu, Francija ir valsts, ko es pazīstu vislabāk, bet, protams, uh, ir jāgaida arī signāls no citām valstīm, bet politiskais vēstījums būs tāds ļoti skaļš un jūsu kolēģi no nacionālajiem parlamentiem mēs ļoti labi saprotam, ko viņi īsti domā šajā brīdī un mēs tagad nevēlamies tajā visā iesaistīties, jo tas nav mūsu kompetencēs, bet mums ir vismaz jāmēģina darīt viss mūsu iespēja robežās. Uh, lai varētu parūpēties arī par procesa virzību dalību valstu parlamentos, lai uh, uzmanīgi sekotu visām norisēm un saprastu, kādu iniciatīvu mēs šeit varētu uzņemties. Kas attiec uz Lībiju, tas ir viens no pēdējiem jautājumiem, kuru man uzdeva. Gomešs kundze uzdeva jautājumu par Lībiju par to, vai dalībvalsts saprot, kāda ir realitāte. Manuprāt, jā, es tiešām tā domāju, un bažas par to, kas notiek Libijā, ir visai lielas. Visai daudzas dalībvalsts ir izvirzījušas, iecaušas um, īpašas personas, cilvēki mēģina doties uz turieni un pārspriest jaunas idejas, jauna ideja gan nav pārāk daudz. Tā kā vardarbība, ar ko šobrīd sastopamies Lībijā, ir tik liela, tad ir jāatzīst, ka, pat, ka komisija pat, ja tur būtu uz vietas, tad nevarētu neko īsti paveikt. Mēs neesam gatavi cīnīties ar šādu vardarbību. Mūsu misija ir um, saistīta ar robežu kontrols posteņu izveidi, un mēs nevaram ietekmēt situāciju ne Tripolē, ne Bengāzī. Un mūsu delegācijas vadība atrodas Tunisā, tur tā, tieši tāpat kā vairums citu pārstāvniecību un aizniecību tikai trīs dalību valstis vēl aizvien patiesībā uzturās Tripoli, un viens no vēstniekiem patiesībā tikko viņu informēja iestādes no Tripolis, ka vajadzētu doties prom. Nu, re, tāda ir šobrīd situācija, ar ko jāstopas, un mēs plānojam kaut ko darīt, jo mēs visi saprotam, ka mūsu intereses, Eiropas intereses šobrīd ir apdraudēts, un es varu pilnībā jums piekrist, Gomešs kundze. Tas ir saistīts arī ar mūsu drošību. Indirect security through the Sahel, North Africa, uh, many other parts, and you see how um, Egypt, for instance, Chad, uh,